Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, bitte Platz zu nehmen. Lūdzu, apsēdieties savās vietās. Manuprāt, vajadzētu beigt tagad to visu šeit priekšā. Dargie kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu šī rīta sanāksmē. Man ir eh, liels prieks, ka Mogarīnī kundze šodien ir eh, ieradusies, lai stāstītu par Itālijas prezidentūras prioritātēm, jo ārpolitikas jomā ir eh, daudz kas kritisks arī sakāms. Uh, bet es piekdien ar viņu runāju. Viņa ir gatava īsu pārskatu mums sniegt par uh, eh, gimniha pasākumu norisi, kas notika pagājušajā nedēļas nogalē. Es lūdzu viņu to visu apkopot, lai nebūtu divi atšķirīgi uh, priekšlasījumi šeit, jo tur tās tēmas, kas ir aktuāls, pārklājas lielā mērā. Uh, Dažas piezīmes eh, no paša sākuma. Pirmkārt, es gribētu apsveikt jūs ar uh, Eiropadomes uh, pieņemto lēmumu, izvirzot jūs uh, šajā te amatā. Bet gribētu arī teikt, ka parlaments ļoti nopietni uztvers uzklausīšanu. Uh, Tātad par to mēs vēl diskutēsim. Mēs jau esam vienojušies par procedūru, kā mēs to visu varētu sagatavot. Un, Es jau esmu to izklāstījis komitejai, komitejas biedri to ir apstiprinājuši. Līdz ar to mēs varētu veidot tādu ilgu sadarbību un draudzību. Un man ir liels prieks, ka mēs varēsim sadarboties. Otrā piezīme nepieļauš šo, šeit nevienu jautājumu, kas noved pie tā, ka uzklausīšana zaudē savu svāru. Šeit nav runa par šo te Magarīnī kundzes iespējamo amatu, kur viņa nākotnē varētu ieņemt. Es lūdzu jūs runāt par saturiskiem jautājumiem um, un par to, par ko ir paredzēts šodien mums šeit runāt, proti par Itālijas prezidentūru un par Kimnih sanāksmi, un līdz ar to dodu vārdu jums, Mogarīnī kundz, lūdzu. Dankeschön. I'm afraid this is the only German. Paldies, jā, tas šķiet ir vienīgais vācu vārds, kuru var izteikt, bet, nu, es uh, apsolos arī turpmāk strādāt uh, pie manas vācu valodas. Un es arī mēģināšu uzlabot uh, savu uh, angļu valodu. Tāpat kā Tuska kungs arī es mēģināšu uzlabot savu uh, Vārds Lodu, liels paldies priekšsētē, liels paldies par jūsu klātbūtni, kā jūs teicāt, uh, pēc dažām nedēļām tiks noturēt uzklausīšana. Tad arī tas ne tikai jums būs ļoti svarīgs uzdevums, bet arī man tas būs ļoti svarīgs pagrieziena punkts, un arī man tas ir uh, uh vēstījums, un tā ir zīme, uh, to, ka saņēmuši ne tikai uh, Eiropas parlamenta cieņu, bet arī to, ka man loma arī atzīs Eiropas parlaments. Un pilnībā piekrītu jūs tikko sacītiem priekšsēdētāju kungs par to, ka šodien es runāju kā Itālijas ārlietu ministre un runāšu par prezidentūras prioritātēm. Un arī ziņošu par to, kas tātad notiek piekdienas sestdien Milānā padomē. Ievadvārdos var norādīt uz to, ka ja uzklausīšanu, un tad attiecīgi parlamenta lēmums par komisiju apstiprinās arī iecelšanu. Es rēķinos ne tikai ar ciešu sadarbību, bet arī ar mūsu regulāru biežu tikšanos. Kā ministra Itālijā sešu mēnešu laikā es biju 60 reizes Eiropas, eh, es atvainojos Itālijas parlamentā, tā skaitā arī vasar brīdienās, man ir ļoti liels prieks sastrādāties ar parlamentu. Un arī redzu šeit uh, kolēģus. Un arī tad tāda personīga uh, piezīme, pirmie mēneši nedēļas, kad es ierados šajā konkrētajā uh, ēkā, šī konkrētā ēka vēl netika uzcelta. Mm, bet, nu, kad es biju šeit Eiropas parlamentā, tad tagadējais mūsu Itālijas Republikas prezidents Napolitāno kungs arī vādīju komiteju 99. gadā, un man ir ārkārtīgi uh, tiešām liels uh, emocionāls aizkustinājums uh, atgriezties šajā komitejā. Jā, un gad arī, ja padomas lēmums apstiprinās Eiropas parlaments, tad uh, man tas nozīmēs ilgu un ciešu sadarbību ar ārlietu komiteju Eiropas parlamentā. Uh, Un, kā jau teicāt, arī mēs esam uzsākuši runāt par to, kā varētu izvērst šo auglīgo ciešo sadarbību turpmāk, un uh, liels paldies arī, ka jūs piedalījāties uh, Milāns Alēk padomē, tā jau bija ļoti svarīga sadarbības zīme. Šodien ļaujiet man iezīmēt Itālijas prezidentūras prioritātes. Sākšu ar prioritātēm, citiem svarīgiem jautājumiem, jo, kā jau teicāt, daudz lietas arī pārklājas. Jūs zināt, ka šī ir tāda stratēģiska arī uh, sadarbība, lai ārlietu ministri no 28 dalību valstīm arī ar augsto pārstāvi uh, var strādāt, lai izstrādātu ilgtermiņu stratēģisku um, programmu Eh, šīs diskusijas bieži vien netiek publiskotas tieši šī iemesla dēļ. Bet, nu, galvenie jautājumi, par ko esam runājuši. Un kas būtu jāņem vērā arī mūsu turmākajā darbā šo sešu mēnešu laikā. Un arī pēc sešiem mēnešiem. Vispirms darba kārtībā galvenie eh, aktuālajie mm, jautājumi mums kā Eiropiešiem, ņemot vērā krīzes un konfliktus, kas ir ap mums. Sāksim ar draudu, draudiem, kas kas ir Sīrijā, Irākā un arī ļoti dramatiskas sekas, ko tas rada attiecībā tieši uz stabilizāciju un spēju arī uzņemt pā, patvērumu meklētājs, bet arī ņemot vērā militāros draudus, kādi ir tieši kaimiņu valstīm, Libānai, Jordānijai. Par šo jautājumu mēs esam arī runājuši ārlietu padomē 15. augustā. Jūs zināt, ka mēs kā prezidentūra aicinājām uh, ārkārtas veidā um, sasaukt šo lietu padomu, jo uzskatām, ka ir jāsniedz Eiropas atbilde, ņemot vērā arī, ka minoritāts ne kristieši, bet arī citi uh, tā skaitā arī musulmaņi un citi arī um, kļūpa par upuriem, viņiem uzbruka un draudēja valstī ļoti liela uh, situācijas eskalācija. Mēs diskutējām vispirms par politisko pieeju Irākā, atbalstot arī tāda, val, tādas valdības izveidi, kur varētu tikt pārstāvētas visas sabiedrības daļas kā arī nepieciešamība koordinēt Eiropas līmenī humāno palīdzību. Nepieciešamība arī izveidot Eiropas satvaru, veicināt uh, pēc iespējas efektīvākas uh, uh, sadarbības metodas un dalību valstis, kas konkrēti ir sākušas savu sadarbību, sniedzot arī militāro aprīkojumu, lai varētu cīnīties pret šo islāma valsti. Un tad arī bija not, tik noturēts strateģiskas diskusijas par to, kā risināt jautājumu reģionālā līmenī galvenais apspriežamais punkts, un es domāju, ka arī varbūt šeit tieši Itālijas prezidentūra varētu palīdzēt nepieciešamību izveidot jaunu reģionālo pieeju. Mēģinām iesaistīt galvenos reģionālos spēlētājus, uh, kuri šodien saskaras ar uh, kopīgiem izaicinājumiem Irākā un Sīrijā. Varētu tiešām arī nonākt pie tādas situācijas, kur viņiem būtu tiešām kopīgas intereses, lai atrisinātu šo, šo situāciju. Mums ir arī jauns īpašais sūtnis Eh, nu, ANO Sīrijā, arī ilgtermiņa eh, diplomāts, ar kuru mēs varētu sākt eh, sadarboties arī mūsu prezidentūras laikā, lai varētu izstrādāt strateģisku pieju mm, krīzes risināšanai. Mēs visi uzsvērām nepieciešamību izvairīties no reliģiskā uh, sadursmes un krīzes, kas varbūt ir Īslām valsts interesēs, bet noteikti ne mūsu intereses. Tātad ļoti ļaunprātīgi šeit tiek izmantots reliģiskais aspekts. Mēs arī runājām par Lībiju. Vakardien man bija iespēja arī tikties ar Bernardini Leonu kuram vēlu panākums viņa jaunajā amatā, kur viņš ieņem kopš vakardienas īpašais uh, anosūtnis Lībijā. Un tādējādi es uzskatu, ka tādējādi arī tiek uh, atzīta Eiropas Savienības loma šajā reģionā, jo viņš uh, tātad arī pārstāv Eiropu un tiek izvēlēts kā jaunais ANO uh, sūtnis runājām arī pār mūsu drošību, ne tikai kā Dienvidē Eiropas valstu drošību, bet visas Eiropas drošību, runājām par enerģētikas nodrošinājumu, par migrācijas plūsmu, runājām arī par stabilitāti reģionā. Var vēl arī tam pieskarties vēlāk, bet uzskat tiešām, ka šīs ir viens no svarīgākajiem izaicinājumiem. Vismaz, eh, nu, mūsu prezidentūras sešu mēnešu laikā noteikti arī tuvu austrumu miera process tika apspriest. Trīs galvenie jautājumi tika diskutēti, kā pārvērst tātad šo uguns pārtraukšanu politiskā procesā, lai varētu atrisināt konfliktu un nodrošināt mieru, lai uguns pārtraukšana ne tikai būtu ilgtspējīga, bet arī nodrošināt to, lai tas nenoved pie kāda cita konflikta pēc, teiksim, 12-18 mēnešiem. Un šeit ir otrs punkts - Eiropas Savienības loma. Es domāju, ka stratēģiski šis ir ārkārtīgi liels izaicinājums, kas tā mūsu priekšā jārunā par Eiropas Savienības lomu, kādu varētu mēs spēlēt, lai varētu nodrošināt uh, gazas uh, joslas atjaunošanu un nodrošināt to, lai uh, pēc šīs rekonstrukcijas pēc netiek iznīcināts Jārunā arī, protams, par uh, donoriem un arī par jāorganizē konference. Eiropas Savienībai jāspēlē ļoti svarīga loma šajā reģionā, lai risinātu situāciju gāzes joslā. Tālāk darba kārtībā bija arī jautājums, kas ir visaktuālākais, varbūt arī šo nedēļu un mēnešu laikā, proti situācija Ukrainā un Krievijā. Gimnik. Jūs arī piedalījāties uh, debatēs un mm, noturējām ļoti auglīgas diskusijas par vidustermiņu stratēģiju, kādu mums ir jāpieņem. Nu, žurnālisti teiktu, ka diskusijas bija tādas ļoti dzīvīgas, atklātas, tas bija ļoti labi, bet es domāju, ka neformālā sanāksmes uh, diskusijas uh, Galvenais vēstījums bija tāds, ka mums kā Eiropiešiem jārunā vienā balsī, mums ir jābūt vienotiem. Tas tiešām ir galvenais rezultāts, kas izrietē no šīs sanāksmes. Galvenie lēmumi, protams, ir. Uh, um, bija padoms rokā samits, kas notiks sestdienas vakarā ar padoms secinājumiem. Un mums kā prezidentūrai uh, ir uh, atbildība piemērot, īstenot šī masla dēļ. Vakardien arī tikās korepērs, lai varētu sākt darbu pie secinājuma 12. punkta īstenošanas. Kā jūs zināt, e, tas e, pāredz arī papildu sankciju pakotni sagatavošanu četrās jomās - finanšu ieroči, tehnoloģijas arī kritēriji, kas nosaka jaunu uh, personu institūciju izvēli, kas tiks sankci uh, sankcionēt. Korepērs vēl arī tiksies rīt un arī uh, sardien piekdien, lai varētu noslēgt darbu pie šī punkta īstenošanas, kāds tika lēmts padomē, diskusijas par Ukrainu un Krieviju, kādas mēs noturējām, arī sasaucās ar pādomi secinājumiem identificējām galvenos politiskos punktus, kādi ir jārisina un kas cerams arī tiks ievērots tātad apusējā uguns pārtraukšana, kas ir jāpadara ilgspējīga, robežu kontrole, jāpieliek arī punkts uh, militārā personāla un arī ābruņu, um, kā arī militārā um, bruņojumu ieviešanu no Krievijas jāatļauj arī brīvu piekļuvē um, lidmašīnas katastrofas teritorijai. Un tas mums ir jānodrošina ne tikai, lai respektētu upurus Nīderlandi, bet lai tas būtu viss mūsu interesēs. Es arī norādīju, ka šī traģēdija norādīja uz to, kas notiek Ukrainas austrumos, Krievijā, un runa šeit ir par globālu krīzi, jo upuri bija no daudz dažādām valstīm, arī Itālijas valsts piedarīgie. Un es domāju, ka tas ir vairāk tāds morāls pienākums, ne tik daudz politiskā vajadzība. Tālāk bija arī uh, Trīspusējās sarunas, eh, tās apspriedām, eh, trīspusējās sarunas starp Eiropas Savienību, Ukrainu, Krieviju, kur tiks runāts arī par asociācijas nolīgumu īstenošanu, arī par enerģētikas jautājumiem. Neaizmirsīsim arī eh, darbu, kas ir arī jāveic starptautiskās komitāras palīdzības organizācijai. Tad arī vēlos minēt vēl, jo tas ir daļai arī prezidentūras atbildībā ir mūsu ministrijas, jūsu komitejas atbildībā pieņemt pasākumu, lai izveidotu arī pārtiks lauksensības tirgu un arī 5. septembrī mūsu prezidentūra aicināja organizēt ārkārtas padomu, lai arī risinātu šo pārtiks. A, steidzamības risināmos jautājumus, jo ir jānodrošina ilgspējīgs politiskais risinājums, galvenokārt balstoties uz, tādu, uz principiem, kurus vienmēr esam atgādinājuši arī mūsu prezidentūras pirmajos mēnešos, ņemot vērā to, ka krīze arī uh, padziļinājās. Uh, risinājums, kas ir jābāz uz Ukrainas uh, suverenitātu un neatkarību Esmu jau diezgan daudz runājusi par Itālijas prezidentūras prioritātēm, vēl daži vārdi. Kad es uh, dažus mēnešus apakaļ devos uz Šveici jūnijā, tad Didie Burkalton kolēģis draugs, kas ir Šveicas ārlietu ministrs, runā par um, ESO, OSC e prioritātēm. Mēs sagatavojam novembrī savus prioritātes, mēs izlasījām šo četru lapspušu prioritāšu lapspusu, un mēs pat vienu reizi nebijām minējuši Ukrainu, un OSC e galvenokārt strādā tieši ar Ukrainas jautājumiem. Nu, es, jā, neteikšu, ka prezidentūras prioritātes vairs nav aktuāls, bet mēs esam politiķi un ļoti labi zinām, ka Viena lieta ir tas, ko mēs iedomājamies kā prioritātes, un cita lieta ir reālā situācija, kad nonākam pie prezidentūras grožiem. To es apspriedu ar ECO pārstāvu. Un um, vēlos arī minēja trijo prezidentūras prioritātes. Esam jau sākuši darbu ar Latviju un Luksemburgu, lai nodrošinātu to, ka uh, mūsu darbā ir tāda kontinuitāte 18 mēnešu laikā, jo īpaši šīs ir aktuāli runājot par Rīgas samitu, kas notiks nākamā gada maijā. Es biju Moldovā ar Latvijas, Luksemburgas kolēģiem un citiem ārlietu ministriem. Bijām vakardien Moldovā un arī uzsākām uh, runāt par Rīgas samitu. Runājām ar Moldovas valdību par to. Es domāju, bet noteikti vēl arī vēl par to varēsim runāt. Es domāju, ka galvenais izaicinājums šo, šī, šī trio prezidentūras laikā ir strādāt pie uh, asociācijas nolīgumu piemērošanas. Jāatbalsta Eiropas Savienības strateģiskās izvēles. Tas attiec arī uz uh, to, uz Gruziju un Ukraiņu ir jāatbalsta arī, protams, reformas. Uh, kādas tiek īstenot šajās valstīs. Programmā, kas šķiet jums jau ir pieejama, ir ļoti daudz lietas tiecībā uz ārlietām. Jūs zināt, ka prezidentūras loma ir atbalstīt augsto pārstāvi ārlietās drošības politikas jautājumos. Tādējādi mēs arī minām programmā uh, Um, jautājums, kas mums ir prioritāri, pieskaršos tagad tikai dažiem, nevis tādēļ, ka tie ir svarīgāki, bet varbūt tādēļ, ka šie jautājumi varbūt nav tik redzami un pašsaprotami kā citi prioritārie jautājumi. Mūsu, uh, jo, mūsu uzdevums nav uh, īstenot, bet atbalstīt augstās pārstāvis uh, Ehm, Tātad eh, aktivitātes minējuši cilvēktiesība aktivitātes, jo īpaši, kas attiecas uz reliģisko brīvību un reliģisko minoritāšu aizsardzību, mēs zinām, cik šī situācija ir dramatiska daudzās pasaules valstīs. Šodien ir noteikti jāsēdā arī pie nāves soda. Itālija ir vienmēr bijusi flagmanis cīņā pret nāves soda. Uh, izpildīšanu, mēs noteikti arī strādāsim pie šī jautājuma. Vēlos minēt arī sieviešu tiesību ievērošanu un cīņu pret vardarbību, kas tiek vērsts pret sievietēm un mm, vardarbību, kas ir arī ģimenē. Prezidentūras laikā, šo sešu mēnešu laikā, mm, kad arī stāsts spēkā Stambuls konvencija, tad 1. augustā īpaši cīnīsimies pret uh, šo vardarbību, vardarbības jautājumiem. Tālāk vēl viens jautājums, kas ir pašas prezidentūras um, kompetence. Jūs zinat, ka Itālija vēsturiski ir vienmēr bijusi par Eiropas Savienības paplašināšanos. Mēs uzskatām, ka tas ir Eiropas Savienības projekta sirdī. Uh, Jā, no paša sākuma paplašināšana ir bijusi ļoti būtiska, lai nodrošinātu Eiropas kontinentā eh, mieru, un eh, pēc tam paplašināšanās kļuva uh, aizvien uh, aktuālāk tagad ar 500 miljoniem iedzīvotāju globalizētajā pasaulē. Šis ir efektīvākais rīks, lai spēlētu aktīvu lomu reģionāli un arī globāli pasaules līmenī. Mēs arī šodien atbalstām paplašināšanu, jo pēdējo četru gadu laikā pasaule kaimiņu valstis uh, uh, mainās un nestabilitāte pieaug Un paplašināsās perspektīva valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, varbūt ir vienīgā garantija, lai viņa arī varētu efektīvi kļūt par attīstītām ekonomikām, attīstītām arī valstīm. Zinām arī pēdējo paplašināšanu 2007. gadā, kad iestājās Rumānija, Bulgārija, pagājušā gadā Horvātija un Bulgārijai not, un paplašināšanai noteikti jābūt arī mūsu turmākajai prioritātei. Uh, Un tas arī ir ļoti svarīgi attiecībā tieši uz Eiropas Savienības uzticamību. Un strādāt pie paplašanāšanās nenozīmē, ka mums ir mākslīgi jāpātrina process. Tādēļ mēs pilnībā atbalstām arī tādu pieeju, kas arī pastiprina politiskās reformas Un uh, svarīgi ne tikai lemt, protams, par reformām, bet nu, no savām nacionālajām vēsturēm uh, svarīgi zinām, uh, zinām arī to, cik būtiski ir īstenot reformas. Esam pārliecināti, ka arī no Eiropas Savienības puses ir tikpat svarīgi, tad, kad mēs lemjām par reformām un tad, kad reformas tiek īstenots, ka ir arī. Uh, Jāturpina šīs uh, asociācijas pievienošanās process, jo no tā ir atkarīga arī Eiropas Savienības uzticamība un to, cik nopietni mūs uztvers pasaule. Esmu lēmusi, un tas pavisam īsti pēdējie vārdi atvainojiet. Prezidentūras pirmajās mēnešos jūlijā arī es devos uz visām Rietumu Balkānu valstu galvaspilsētām. Ja jūs vēlties, mēs varam runāt par katru valsti atsevišķi detaļās un runāt par to, eh, kādus pasākums mēs varam īstenot atcīpēt attiecībā uz katru valsti Itālijas prezidentūras laikā. Katra valsts nu, atrodas savā attīstības līmenī, arī politiskās situācijas. Um, ir atšķirīgas, tiek vēlēšanas, tiek veidotas valdības. Es domāju, ka mums ir jāparāda, jāparāda no savas puses ļoti konkrēta rīcība. Tikos arī ar Eiropas Savienības Turcijas ministru Romā jūlijā. Uh, un raudzīsim, kā tad tagad sadarbība attīstīsies ar jauno valdību. Varbūt es pārlekšu, jo nav īpaši daudz laika atlicis aprakstu par katru Rietumbalkāna valstu atsevišķi. Minēšu tikai to, ka mūsu prāt konsekventi turpinot paplašināšanās procesu, Tas ir ne tikai katras valsts interesēs, to valstu interesēs, kuri vēlas pielīties šajā procesā. Es domāju, ka tas ir mūsu pašu Eiropiešu interesēs. Lai nodrošinātu stabilitāti, drošību, lai nodrošinātu ekonomisko labklājību. Un es domāju, ka ka tās ir Eiropas Savienības intereses un Eiropas Savienība atbildība. Liels paldies un atvainojiet, ka varbūt nedaudz par ilgu izrunāju. Es neesmu nu, itālieti, nu nākamreiz mēģināšu būt lakoniskāk. Esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem un uzklausīt jūsu komentārus. Paldies! Kolēģi un kolēģi, Dargie kolēģi, esmu noslēdzis runātāju sārakstu ja nemaldos, ir 27 runāt gribēdāji. Jau tagad atvainojos, ka visiem neizdosies tikt pie vārda. Un mēs nevaram vairs nevienu pieņemt runātāju sarakstā. Un es gribētu arī lūgt, lai koordinātori Tagad katrs varētu izteikties pirmajā jautājuma kārtā, katrs divas minūtes, un pārējiem tad pa vienai minūtē, lai pēc iespējas vairāk kolēģi varētu izteikties. Un lūdzu, kolēģi, būsim koleģiāli un ievērosim šo noteikto laiku. Runājot ilgāk, jūs uh, zogat laiku pārējiem kolēģiem. Predes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministrs kundze, par jūsu uzstāšanos. Es koncentrēšos uz Itālijas prezidentūras prioritātēm. Vispirms gribu teikt, ka esmu gandarīts, ka viena no prioritātēm ir paplašināšanās. Es domāju, ka Itālijas lēmēja iestādes ir apliecinājuši savu izpratni par realitāti un prioritātēm tuvākā pusgada laikā, jo ņemot vērā pašreizējo kontekstu un apzinoties kandidātu un potenciālo kandidātu valstu virzību, sagaidīt atriecošus rezultātus tik īsā laikā. Savukārt no otras puses ir būtiski turpināt paplašināšanās procesu, lai E, piešķirtu paļāvību valstīs, kurās e, šis process notiek. Un tagad divi pret, konkrētāki jautājumi runājot par jūsu programmu, ko es e, ļoti rūpīgi izlasīju. Un pirmkārt, es gribētu zināt, kādas konkrētas iniciatīvas uzņemsies Itālijas prezidentūra, lai atjaunotu sarunas ar Turciju, un otrkārt, ar kādiem konkrētiem līdzekļiem jūs esat iecerējuši palīdzēt Bosnijai, Hercegovinai piedāvāt ticam ticamu kandidātu, būt par ticamu kandidātu eh, uz paplašināšanos. Un eh, kā tas eh, sasaucas ar Itālijas prezidentūras mērķiem? Paldies! Grazie signor ministro, di essere, di essere. Liels paldies, ministrs Kunze, par to, ka esat ieradusies komitejā. Jūs ļoti labi zināt un izteikšos īsi ka pēc iespējas ātrāk mums ir arī jāizvērtē ģeopolitiskās un arī strateģiskās izvēles situācija, kas attiecas uz vidusjūras valstīm un kaimiņu valstīm. Jārunā arī par kļūdām, kas ir bijušas neskaitāmas arī, ko pieļāvusi ir Eiropas Savienība, piemēram, Lībijā, bet ne tikai. Vēlos arī apgalvot to, ka terorismu cilvēku tiesības, kā arī imigrācija, ir tie jautājumi, kas kļūst aizvien aktuālākie Eiropas ārlietu politikā un, protams, ir savstarpēji saistīti. Mans jautājums ir sekojošs. Es nezinu, vai jūs piekrītat manam izvērtējumam vai nē, bet kā tad Itālijas prezidentūra ir iecerējusi strādāt, lai Eiropas Savienība apzinātu tos, to, ka ir nepieciešams uh, ka, ka Eiropas Savienībai nepieciešams strādāt pēc iespējas uh, strateģiskāk un izveidot vienotu vīziju, lai cīnītos par šiem jautājumiem. Paldies! Apsveicu arī ministres kundzi. Eh, pasaulē ir ļoti liela spriedze šobrīd, taču pavisam īsi runājot par Rietumu Balkāniem, kas ir reģions, kuru jūs valsts ļoti labi pazīst un kas tur ir atstājis lielu mantojumu. Uh, Eh, jautājums par Maķedonijas bloķēšanu sarunu sākšanai. Desmitiem gadu eh, jau šī valsts eh, kandidē uz sarunām, dekādas virzības nav, Albānija ir vēl viena valsts, ko Itālija pazītu, un nebūtu taisnīga Albānija uzsākt sarunas pirms Maķedonijas. Vai ir kāda doma, kā atbloķēt Firom jautājumu? Tālāk par Serbiju, Kosovu valstis, ko jūs labi pārzināt, kā jūs turpināsiet strādāt pēc Katrīnas Aštonas, ņemot vērā dialogu starp um, e, Belgradu un Prištinu. Tālāk par e, Turcijas ārlietu ministru. Vai kādas domas par mediāciju uz Kipras apvienošanās jautājumā varētu būt un kādi rezultāti sasniedzami? Tālāk par austrumu partnerības pilnībā atbalstu jūsu viedokli par uh, asociācijas nolīgumu ieviešanu, un vai jūs gribētu komentēt eh, šo jautājumu? Presi ziņo, ka jūs eh, plaši interesēties par Putina eh, politiku, un Putins sacīto jā, valstiskuma statusu tā saucamajai Jaunkrievijai jeb Novorosijai. Un visbeidzot par Sīrijas Irāks jautājumu un krīzi vidējos austrumos. Uh, Jordānijas stabilizēšana ir prioritāra, šī valsts ir visai trausla un uh, piedzīvo destabilizāciju, un arī jūs esat uh, draugos ar Kurdistānu. Ko jūs domājat uh, par iespējamu neatkarības referendumu Kurdistānas terorijai, teritorijai? Mr. Vaigl. Vaigl kungs. Dobrodošla, gospa ministrica. Sveicināt ministrs kundze. Jūsu runa bija ambicioza. Es ceru, ka mēs sadarbosimies veiksmīgi. Man ir daži jautājumi saistībā ar Krieviju. Kāpēc? Ne tikai tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka jūs esat eh, pārāk draudzīgi Krievijai, bet arī ir fakts, ka attiecības starp Krieviju un Eiropas Savienību iet nepareizā virzienā. Būtu labi, ja jūsu vadībā varētu panākt konstruktīvu un pozitīvu dialogu ar Krieviju, ne tikai ar tās ceru, bet kopumā. Paldies!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 Eh, pro, eh, prezidentūras programmu par Ukrainas jautājumu. Kā jūs varat tik mierīgi runāt pusgadu programmā par stabilitātes un normalizācijas procesu, kāda Ukrainas situācija ir valsts apvērsuma auglis? Tāpat arī neko neredz par uh, attieksmi pret neonacistiem. Jāatgādina ka uh, ir šeit ir uh, atsevišķi vārdi, kas pašreizajā uh, valdībā redzam, un vai jūs domājat leģitimizēt šo valsts apvērsumu? Otrkārt, uh, kāda ir jūsu attieksme pret bijušo valdību, kas nepieņēma uh, Briseles uzspiestos noteikumus? Cik es zinu, tad uh, uh, Ukrainā valsts apvērsumu veids parlaments un pēc tam ievēlēja jaunu valdību. Lohbīlers kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un sveicu jūs, uh, ministrs kundzi, šeit. Man ir jautājums par Lībiju un arī par Irāku un par prezidentūru. Saistībā ar Lībiju, manuprāt, ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas Savienība būtu vēl aktīvāk, lai censtos tur rast risinājumus. Varbūt jūs varētu detalizētāk izskaidrot, ko jūs plānojat. Uh, Un tad vēl ir arī atpakaļ uzņemšanas nolīgums starp Itāliju un Lībiju. Vai jūs apsverat to apturēt, jo situācija ir tik traģiska Lībijā par Irāku? Tur noteikti ir jādomā par to, kā uh, labāk apkarot ISIL grupu, bet uh, arī to vajadzētu darīt no Sīrijas teritorijas. Vai jūs varētu uh, skaidrot jūsu viedokli par to, kā labāk sadarboties ar prezidentu Asādu? Uh, Un visbeidzot par uh, Itālijas uh, un vēl divu citu prezidentūru galvenajām prioritātēm, es apsveicu jūs ar to, ka pirmo trīs prioritāšu sarakstā ir arī cilvēktiesības, tas ir īpaši svarīgi un jūs teicāt, ka jūs arī apmeklēsiet visas Rietumbalkānu valstis, Es eh, jums varu tikai ieteikt eh, šajos eh, apmeklējumos paraudzīties arī uz Romu mazākumtautības situāciju. Paldies! Cindank. Sirsnīgs paldies! Vai es varētu lūdzu sarakstu dabūt? Kas tāldo, kungs? Grazie, prezidente, ringrazio. Paldies, liels paldies arī ministras kundzei par to, ka esat ieradusies pie mums vispirms. Um, vēlos runāt par Lībiju, jo uzskatu, ka mūsuprāt šīs jautājums ir centrāls. Tas ir noteikti arī jārisina kā prioritārs Itālijas prezidentūrē. Mēs ļoti labi zinām, ka uh, 120 eh, tūkstoši cilvēku ir mēģinājuši čērsot vidusjūru no Lībijas un daudzkārši bojā ir jāstabilizē absolūta re, eh, situācija reģionā. Es gribētu zināt, ko jūs domājat tieši par situāciju Ukrainā un arī par eh, to, ka atsevišķas NATO valsts varētu vienpusēji veikt intervences šīs situācijas risināšanai. Vai arī uzskatāt, kā tas varētu palielināt kausu, kāds jau ir visai liels reģionā, un tālāk par paplašināšanās politiku, jo īpaši par Turcijas situāciju. Uh, Vēlos minēt, ka dažādas preses aģentūras arī ziņo, ka uh, vēlēšana kampaņas laikā 384 žurnālisti uh, tika aizturēti vai ir izsūtīti no Turcijas daudziem, tika uh, uzbrukts. Es vēlētos zināt, vai. Uh, ar Eiropas Savienību, kā mm, reaģēs, vai tas vispār ir sāvietojams ar uh, paplašināšanās uh, sarunām ar Turciju, ņemot vērā, kāda tur ir situācija cilvēktiesību ievērošanas jomā. Paldies! Lānbija, bitte, Frau Morgantīni. Lūdzu, Morgantīni kundze. Um, thank you. We'll try to answer all, even if maybe grouping some, because Paldies, es centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem, dažus varbūt sagrupēšu, jo tie bija līdzīgi. Prēdus kungs. Domāju, ka mūsu pienākums un mūsu interesētība ir turpināt paplašināšanās procesu, tai skaitā, lai E, piešķirtu mūsu reģioniem lielāku stabilitāti, ņemot vērā esošo stabilitātes trūkumu. Attiecībā uz konkrētiem pasākumiem e, par Turciju, par Bosniju Hercegovinu, tīpaši, ko jūs nosaucāt, šīs divas valstis, pirmkārt Turcija, taiskaitā ar atbildot uz tikko uzdoto jautājumu, Tā ir viena no valstīm, kur politisko reformu process varētu tikt stiprināts ar sarunu, iestājas sarunu procesu. Mans eh, politisks vērtējums būtu tāds, ka šī ir joma, kur ir vajadzīgs vairāk politiska nekā tehniska attīstība. Protams, arī mēs eh, turpināsim diskutēt, kuru un vai atvērt jauniestājas sarunu nodaļu. Domāju, ka šīs diskusijas notiks tuvāko mēnešu laikā. Ar jauno Ankāras valdību un Eiropas institūciju darbu, domāju, ka tas var tikt paveikts. Par Bosniju un Hercegovīnu runājot, pēc mēneša notiek vēlēšanas šajā valstī. Sarajevu es apmeklēju jūlijā kopā ar citiem Eiropas Savienības pārstāvjiem, lai reprezentētu Combat for Growth, domāju, ka e, Bosnija un Hercegovina varētu būt ticama kandidatūra. Šai valstī ir nepieciešamas dziļas reformas un ir jāatrod veids, kā turpināt līdzās pastāvēšanu. Domāju, ka ir ļoti maz reģionu vai tādu nostūru Eiropā, kur Eiropas Savienības loma varētu būt tik būtiska kā Rietumbalkānos un it īpaši Bosnijā, Hercegovīnā. Mums ir šeit ļoti konkrēta loma. Itāliski tagad atbildēšu uz itāļu valodā uzdot jautājumu, Benzēri kungu jautājumu. Pilnībā piekrītu jūsu izvērtējumam terorisms, cilvēktiesības, imigrācija. Noteikti ir uh, trīs uh, savstarpēcīši saistīti faktori. Es vēl pievienotu arī konfliktu tēmu, kas iespējams ir tāds uh, transversāls, horizontāls jautājums. Uh, Ārlietu ministra kompetence ir vairāk koncentrēta uz atsevišķiem šiem aspektiem un uz citiem varbūt mazāk, jo īpaši cilvēktiesības un prevencija, konfliktu novēršanas eh, joma. Tad kā nodrošināt Eiropas Savienībā koordinētu rīcību, koordinētu atbildi uz to, kas notiek ne tikai uh, Eh, Eiropas dienvidos, bet arī Āfrikā, jo mēs redzam arī to, kas notiek uh, caur Lībiju, ne tikai Lībijā, tas ir koridors, caur kuru uh, tiek uh, sūtīti cilvēki, nodrošināt uh, cilvēku plūsma. Lielai daļai cilvēkam ir tiesības uz uh, pātvērumu, bet uh, uh, Mēs zinām, ka tie cilvēki nāk no Āfrikas Ragnorīnijas Sīrijas un uzskatu, ka strādājot uh, pie sēku mazināšanas, un uh, tas ir arī ārlietu ministrs otrā, un bet ne tikai, jo arī iekšlietu ministra kompetencē, piemēram, Alfāno kungs arī jau ir ticies ar Frontex un citām atbildīgajām aģentūrām, bet, nu, jautājums, kas attiecas tieši uz ārlietu ministra kompetenci, ir no vienas puses stiprināt partnerību, sadarbību ar uh, tranzītu valstīm, Lībija, tāda ir un cerams, ka pavisam drīz arī uh, nodrošināsim ilgspējīgu institucionālo ietvaru Lībijā, lai varētu noslēgt atbilstīgos nolīgums, papildus arī tiem, kādi ir noslēgti, piemēram, ar Māroku un Tunisiju, un šie nolīgumi ir palīdzējuši ievērojami mainīt uh, migrantu plūsmas situāciju. Taču ir jāstrādā tieši ar šo eh, imigrācijas plūsmu avotu valstīm. Tur notiek ar cilvēktiesību pārkāpumu un novērojam sarežģītu situāciju. Tādā ir jautājumi par to, ka cilvēki vēl eh, piekļūt ekonomiskiem resursiem, bet ne tikai, piemēram, trūkst vienkārši ūdens. Un eh, tāda ir situācija arī Āfrikā, arī Arābu valstīs, kas mums kas liek arī saprast, ka cilvēki vēlas glābt savu dzīvi un glābt un arī savu bērnu nākotni, un tāda ir šo valstu konfliktu sāpīgais, eh, sāpīgā patiesība. Terorisms jūs arī minējāt, un arī šie saucamie foreign fighters ir šie ārvalstu kaujinieki. Uh, kuri dodas eh, karot no Eiropas un, un pat neatkarīgi kāda ir tieši viņa pilsonība, vai viņi būtu itāļi, briti vai uh, citi, bet, nu, tas, protams, ir saistīts ar tālāk mūsu Eiropas atbildību par viņu um, kontroli, ja tā var teikt. Tagad angliski. Fairam, uh, On... Um, Tagad par fairam jautājumu, par šo nosaukumu jautājumu. Ja man būtu atbild uz šo jautājumu, es droši vien uh, būtu pelnījis Nobel prēmiju. Es, uh, tātad šī formālā atbilde ir tāda, ka sarunas notiek, kā jūs zināt. Uh, Pēdējo mēģinājumu izdarīja ANO pārstāvs jūlijā, viņš apmeklēja uh, Fāram jūlijā, dažas dienas pēc man apmeklējuma tur. Tas neko daudz nedēļ, nekādi īpašie rezultāti netika sasniegti. Mans iespējas ir tāds, ka mums būs uh, um, nepieciešams vairāk politiskās grības gan Fairam pašā, gan ļoti iespējams arī citās valstīs. Un iespējams, ka būs nepieciešams arī uh, vairāk uh, Eiropas uh, protagonisma cenšoties šo jautājumu ri risināt. Tas man šķiet ļoti uh, svarīgs, gandrīz pat izšķirīgs, jo situācija valsts iekšienē varētu citādi attīstīties ļoti nevēlamā virzienā, ja negūsim progresu šajās sarunās par nosaukumu jautājumu. Es tiešām ceru, ka mēs, kā prezidentūra, varēsim uh, uh, panākt uh, labāku virzību. Par Albāniju, kā jūs zināt, mēs, kā Itālija, uh, daudz strādājām pie padomas lēmumu jūnijā un to arī atbalstījām. Un es tiešām redzu, ka tas ietekmē arī um, Albāņu kopienu Fairom. Mēs uzskatām, ka Albānija ir valsts, kura pēdējo mēnešu laikā ir eh, ļoti labi strādājusi, tā ir ļoti gatava veikt reformas, un jūnija padomas lēmums droši vien ir pareizais stimuls eh, turpināt uh, iet pa šo reformu ceļu. Bilgrads un Prištinas dialogs arī ir jautājums, kurā Itālijai ir pieredze un zināšanas, un cerams arī mēs varam sniegt pozitīvu ietekmi. Uh, Kad es apmeklēju galvaspilsētas, tad apspriedu šos jautājumus ar abām pusēm un eh, Kosovā, Prištinā. Tur bija eh, liela jautājuma zīme, bet jūs zināt, ka šis jautājums ir atkarīgs arī no tā, kā tiks izveidot valdība tur. Bet uh, man uh, šķita, ka tur ir tāda patiesa politiskā grība uh, uzreiz atsākt darbu un balstīties uz jau paveikto sarunās, kas ir uh, tikpat svarīgi kā saruna turpināšana. Un iespējams, ka mēs, kā Itālijas prezidentūra, varēsim dot arī pozitīvu ieguldījumu uh, tādā virzībā, kas varētu atvieglot reģionālo dialogu par šo jautājumu, organizējot trīspusēju sanāksmi - Itālija, Albānija un Serbija. Tas varētu notikt turpmāko mēnešu laikā, jo, kā jūs zināt, Itālijai ir ļoti labas attiecības ar visām valstīm šajā reģionā un jo īpaši šīm valstīm. Par Kipru Man šķiet, ka varētu būt uh, pozitīvi uh, apstākļi, ņemot vērā jaunās gāzes iespējas un cauruļvadu iespējas uh, šeit. Tātad varētu būt iespējas arī panākt kaut kādu progresu, un to varētu panākt arī turpmāko mēnešu laikā. Par Jordāniju. Ļaujiet man precizēt vienu lietu. Minēju Jordāniju kopā ar Libānu savā ievadrunā, jo tās ir vienas no valstīm, kas uh, izjūta visus šos konfliktus uh, reģionā, un es apmeklēju Libānu un Jordāniju jūnijā, apmeklēju bēgļu nometnes, tās ir milzīgas un tiešām iespaidīgs ir šis te spiediens arī ņemot vērā tās kopienas, kas uzņem bēgļus, mums nevajadzētu par zemu novērtēt tās problēmas, ar ko saskar šo valstu um, valdības, jo tā nav tikai drošība, tur ir arī par sociālo drošību, bet gribu ļoti skaidri pateikt, Jordānija ir stabila valsts, un to mums vajadzētu atkārtot visu laiku. Uh, jo man bija saruna ar eh, ļoti labiem draugiem, ar savu Jordānijas kolēģi, un eh, viņš teica, mums ir eh, viens veids, kā mēs novēršam to, ka izsil šķērso robežu, un viņš teica, mūsu sabiedrība negrib, nav gatava uh, Uh, šādai organizācijai kaut kādā veidā piekāpties un dot vietu. Uh, Antonio Parceri minēja tās lietas, kas varētu sagādāt problēmas nākotnē. Un, uh, jā, varētu būt, ka Jordānijā tas varētu uz to attiekties, bet sabiedrības pašas vienotība un stabilitāte un politisko iestāžu vienotība ir labākā pretinde jebkādām drošības problēmām, kas varētu rasties. Protams, mums ir jāatbalsta Jordānija tā vēl stiprinot. Kurdistāna tika pieminēta, es to apspriedu ar Parcāniju Ja nemaldos, tas bija 8. augustā, kad mēs uh, diskutējām arī par to, ka ir nepieciešams atbalsts kurdu reģionam, lai cīnītos pret izsilu uh, eh, apdraudējumu. Un uh, tā kā esmu iepriekš to darījusi un esmu gatava to darīt arī turpmāk, es uzskatu, ka referendums nav laba ideja. Un Irākas vienotība ir mērķis, pie kura vajadzētu strādāt visiem kopā, sākot ar kurdiem un uh, arī citiem irākiešiem, sunītiem un šītiem, un tieši tāpēc mums ir nepieciešama tāda iekļaujoša valdība Bagdātē. Tā kā Jordānijā institūcija un sabiedrības uh, spēks ir uh, tas, kas uh, novērš riskus, tad uh, arī Irākā uh, Um, šo valsti var veidot tikai balstoties uz uh, iekļaujošu stabilu valdību Bagdādē. Protams, ir arī uh, jārēģē uz uh, um, aktuālajiem riskiem valstī. Mēs Itālijas parlamentā izlēmām nosūtīt militāro aprīkojumu. Tā ir izvēle, kas uh, tika izdarīta dažās valstīs, balstoties uz Eiropas lēmumu, bet ir ļoti skaidrs, ka patiesais apdraudējuma risinājums saistībā ar ISIL ir un fragmentācijas risku vai Irākas kā valsts eksplozijas risku, tas var būt tikai politisks, radot politisko vidi Bagdādē un citur Irākā. Ir kas eh, jebkuru un katru eh, pilsoni iesaistītu valsts dzīvē un lai viņš uztos pārstāvēts. Bildi itāliski, kas tādu kungam. Es jau eh, sniedzu daļai atbildi, atbildot uz Kancerikungu jautājumu. Man arī jāteic, ka man ļoti patīktu tiešām vēl turmāk arī tik tiekoties ar jums runāt tieši par Lībijas jautājumu. E, domāju, ka tas nav nejauši, ka tieši Itālijas delegācija uzdod šo jautājumu, bet es arī vēlētos, lai Itālijas prezidentūras misija būtu nosūtīta vēstījumu par to, ka Lībija ir aktuāls jautājums visai Eiropai. Tas nav tikai Itālijas vai e, Eiropas dienvidu valstu um, jautājums, bet. Uh humāni, politiski un arī drošības viedokļa Lībijas, kā ar pilnīgi visu Eiropu. Kā jau teicu, es uzskatu, ka ir viens aspekts, kas neatiec tik daudz uz ārlietu eh, ministru un šīs komitejas kompetencē. Eh, un tas eh, ir tātad šis imigrācijas jautājums un imigrācijas plūsma. Uh, bet vairāk situācija, iekšējā situācija Lībijā, arī Itālija, dramatiskajās eh, nedēļās, eh, arī aktīvi spēlē savu lomu Tripolē. Atbalstot aktivitātes, kāds īstenībā arī ANO īpašais sūtņi šajā valstī. No vienas puses esam uh, darījuši visu, lai varētu atbalstīt mūsu pilsoņus, gan itāļus, gan eiropiešus kopumā, bet galvenokārt no politiskā viedokļa vēlējāmies atvieglot dialogu kanālu izveidi. Skaidrs, ka Lībijā ir oh, leģitīms parlaments, kas sāk savu darbu pēc vēlēšanām 25. jūnijā. Lībijā nevaram rast eh, institucionālās eh, un eh, drošības stabilitātes risinājumu, ja mēs notādām kādu vienu pusi pret otras. Tas ir ļoti pret otru pusi, otru nometni. Lībijā ir jāatvieglo dialogu īstenošana, tieši dialogs pašas valsts iekšana, iekšienē. Pašiem lībiešiem ir jāpieņem šis uh, izaicinājums. Un arī uh, prezidentūra, īpaši arī Itālijas prezidentūra, uh, vēlas pavadīt un atvieglot šo dialogu izveidas darbu. Tas ir mūsu absolūts prioritārs uh, punkts. Bet tiešām atkārtoju, Protams, tas ir Lībijas interesēs, tas ir arī kaimiņu valsts, robežu valsts interesēs, arī tas skaidri izskanēja konferencē kārā, tas ir arī Lībijas robežu valsts, Lībijas uh, kaimiņu valsts interesēs, jo tur ir tā tieši reģionālā dimensija, aprobežojoties tieši ar Lībijas kaimiņu valstīm. Un, uh, Galvenokārt jau tas attiecas uz robežu pārvaldību. Mēs satraucamies par jūras robežām, bet arī ļoti liela problēma, kas ir saistīties ar Lībijas uh, um, zemes robežām, un tās jau galvenokārt ir arī tās uh, problēmas, kas rada lielos arī imigrācijas, uh, plū, lielās imigrācijas plūsmas. Tad, tad atvieglot šo situāciju. Tātad tas, ko mēs varam iedomāties nacionālā sākumā, pēc tam kāda ir situācija uz vietas, nu, tas ir jārisina politiskā līmenī diplomātu, diplomātu darbs. Take, uh, the, uh, about... Tālāk. Ļoti īsi jautājums par to, kā vislabākajā veidā reaģēt uz izsilu notikumiem. Es teicu, ka atbilde nav viennozīmīga. Tālāk par Sīriju, Gimnikā. Uh, how to face not crisis by crisis kā mēs ri varam risināt situāciju vidējos austrumos kopumā, ne tikai atsevišķi Gazā, ne tikai starp Palestīnas pašpārvaldi un Izrēlu, bet no Turcijas līdz Ēģiptei ir plašs nestabilitātes apgabals, un kā mums rīkoties konsekvenci, koherenti reģionālā perspektīvā, un mana pārliecība ir tā, ka mums ir jā jāattīsta. Eiropas iniciatīva, lai attīstītu reģionālu dialogu. Un šis bija tāds sarežģīts jautājums, kā priekšsēdētājs pilnīgi pareizi norādīja, un domāju, ka cīņa par izsilu ir jāved Eh, stingri ne tikai Sīrijā, un tas nenozīmē, ka sadarbībā ar Asādu. Tālāk par eh, Krieviju, un es tagad gribētu citēt, jā, eh, drīkstu citēt jūsu prezidentu, vakar prezidents Gauks bija Eh, Dancigā saistībā ar gada dienu citēšu viņu itāliski. Viņš teica tā. Ukraina ar konfliktu Ukrainā. Krievija arī ir pielikusi punktu savai partnerībai Eiropas Savienību. Mēs vēlamies efektīvu sadarbību nākotnē ar nosacījumu, ja atgriežamies pie tautu tiesību ievērošanu. Punkts. Amin. Domāju, ka tas ir tas, kas mums jādara. Situācija šobrīd ir tāda, ka Kā jau es teicu, strateģiskā partnerība ir beigusies. Bija. Tā bija Maskavas izvēle pirmkārt. Un sekas tam, kas notiek uz vietas. Un tik tālu no vienošanām, kas patika panāktas Ženēvā, tad Madridē un pirms dažām dienām Minskā, tiekoties Porošenko un Putinam eh, ko veicināja turklāt Eiropas Savienība. Tāpēc ir skaidrs, ka mēs nerunājam par partnerību šobrīd. Taču, ja jautājums ir par to, ka vai mūsu interesēs nākotnē ir iedomāties, ka varētu būt nosacījumi pirmkārt Maskavā pārskatītu šo partnerību, tad es domāju, ka neviens saprātīgs Eiropietis netiek, ka tas nav mūsu interesēs, bet katrā ziņā eh, situācija tāda no šobrīd un Maskavas izvēles dēļ. Es nezinu, vai tas sniedz atbild uz kopīgu jautājumu par to, vai es esmu pro vai antikrieviska. Un es arī zinu, ka šajā sakarā ir izskanējušas dažas bažas attiecībā uz Itālijas eh, formulēto programmu un tās patieso saturu kā Elmār jūs sacījāt, Ukraina, un tas ir mūsu patiesais izaicinājums papildus drošībai, bet problēma ir tā, kā mēs atbalstam Ukrainu šodien, kā mēs atbalstam demokrātiskos procesus. Eh, prezidenta vēlēšanas notika, un sākotnēji par to pats vēl nebija pārliecības, bet tās notiks. Seco loma bija lieliska, un tas fakts, ka vēl vakar notika tikšanās kontaktgrupā, domāju, ka tas ir pozitīvi. Vai tas maina situāciju uz vietas? Tā ir būtiskākā problēma, un tas nenotiek šobrīd un šajās stundās. Taču vai pastāv kāda alternatīva, tik uzdots jautājums par militāru intervenciju. Mēs visi piekritīsim, ka e, šai krīzē nav militāra risinājuma. Mēs labi varam visi tam nepiekrist. Mēs e, piekritām e, tam padomē, varbūt tam var viss nepiekrist parlamentā bet domāju, ka ja parlaments par 100% kaut kam piekristu, tad tā jau būtu slikta zīme. Tāpat arī ir padoms eh, galvādā sacīts, ka ir steidzami jāmeklē politisks risinājums. Taču domāju, ka tas uh, attiektos nevis uz šo pasākumu, bet vairāk uz NATO samitu, kurā es uzstāšos atsevišķa, atšķirīgā lomā, tikai kā Itālijas ministre, un ir nepieciešams nodrošināt to, ka NATO alianses austrumu m, mm, m, eh, dalībnieki, priekšsēdētāji atvainojas, es atkāpjos no konteksta, bet, manuprāt, visa šīs valstis aliansē, kam ir robeža ar Krieviju, tām ir jābūt pārliecībai, ka piektais pants ir ne tikai tukši e, vārdi, bet ir pasākumi, ko uh, sabiedrotie var piemērot. Uh, protams, es tālāk par to vairs nerunāšu detaļās, jo tas nav Itālijas prezidentūras jautājums. Paldies! this... Mums vēl ir tikpat daudz runātāju un iespējams ir laiks tikai divām ātrām jautājumu kārtām. Bet lūdzu, katram vienu minūtu, tad varēsim dot vārdu vairāk cilvēkiem un divās kārtās. Plenkovičs kungs, lūdzu. Gospodine predsjedavajuči. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu apsveikt eh, Mogherīnī kundzi ar viņas eh, izvirzīšanu. Divīs jautājumi. Pirmkārt, par krīžu pārvaldību virknē starptautisko krīžu. Dramatiskā situācija Ukrainā, kas eh, ir daudz plašāka nekā mūsu debats par miermīlīgu risinājumu, jo cilvēku uz vietas mirst un uh, nekādas izmaiņas nav uh, notikušas Maskavas politikā. Patiesībā tagad uh, Krievijas sārbijas vienības ir Ukrainas teritorijā, mēs redzējām arī Krimas aneksiju un tas uh, viss apdraud arī Austrumukrānas teritoriālo integritāti. Vai jūs varētu mums pastāstīt kaut ko par pasākumu paketu, kas tiek gatavot pēc samita? Un vai ir panākts kaut kāds uh, progress trīspusējās uh, sarunās starp Ukrainu, Krieviju un Eiropas Savienību? Un kā jūs uh, vērtējat Adrijas jūras politiku, kas ir svarīga arī Itālijas prezidentūras kontekstā un paplašināšanās kontekstā? Paldies! Es zinu, ka tagad prezidentūras laikā uh, un arī savā nākamajā amatā jūs sadarbosieties ar visām dalību valstīm, un mēs kā sociāldemokrāti gribētu jūs atbalstīt tajā, ko jūs teicāt par Eiropas Savienības politisko lomu tuvajos austrumos, un arī atbalstām jūsu komentārs par sieviešu tiesībām un plašākām cilvēktiesībām par Irāku, Sīriju un Islāma valsti. Cik uh, Lielā mērā prezidentūra gatavojas sadarboties ar citām arābu valstīm, lai censtos rast reģionālus risinājumus. Jūs runājāt par spiedienu, kas tiek izdarīts uz Irākas valdību, kļūt iekļaujošākai. Kādas ir jūsu cerības, ka tur varētu panākt izmaiņas par Ukrainu? Es tiešām atbalstu to, ko jūs teicāt par NK17 un morāliem pienākumiem, kas no tā izriet Bet es domāju, ka neierobežot pieeja ir viena lieta, bet kāds ir progress izmeklēšanā, tas būtu nepieciešams, lai parādītu, ka Eiropas Savienība arī šeit var spēlēt kaut kādu lomu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu ministrs kundzi, un es gribu runāt par īrijas un sirīgas jautājumu. Jūs runājāt par jauno Irākas valdību, bet mums ir jādomā par kristiešu drošību. Tā kā Irākā ir šīta vairākums, ir arī sunīti, kurdi un kur referendums ir turkmēņi un arī kristieši. Un domāju, ka dažādu kristīgo kopienu drošības jautājums eh, ir jānoliek eh, mūsu uzmanības centrā sadarbībā ar jauno Rīgas valdību. Vai jūs runājāt ar, par šo problēmu ar jūsu Irākas eh, partneriem, jo mēs saskaramies šeit ar nopietnu ģeopolitisku problēmu un ar nopietnu humānu krīzi. Paldies! Thank you. Paldies! Thank you, bonjour! Paldies! Priekšsēdētāji, ministrs kundze! Sveicu jūs! Mūsu vidū esam gandarīta Eh, pār iespējamo sadarbību ar jums, ja viss notiek labi tuvāko mēnešu laikā. Esmu gandrīt par ļoti izsmiļošo izklāstu par uh, eh, gimnīgas diskusijām, bet vienu aspektu jūs varbūt neizgaismojāt, iespējams tāpēc, ka mēs par to runājam ļoti maz. Un tās ir attiecības ar savienotajām valstīm attiecībā ar visām krīzēm, kuras jūs pieminējāt, vai tā būtu Irāks, Sīrija, Vidēja Austrumi vai e, attiecības Ukraina-Krievija, ir pilnīgi skaidrs, ka savienotās valstis ir ļoti svarīgs partners. Vai jūs varētu mums ieskicēt šo situāciju, vai ir tā, ka jūsuprāt, diskusijas ar Obamas administrāciju norit uz vienlīdzīgiem pamatiem, jo šobrīd mēs varētu par to šaubīties. Paldies! Danke sehr. Liels paldies, Ostravičjus kungs. Nē, nē, nē, es atvainojos. Šebalos kungs. Šebalos. Šebalos kundze, es atvainojos. Es jau saņēmu atbildi uz savu jautājumu. Hmm. But I'm curious about what was the question. <laughs> Mesheris, Mesheris. Not there. Then uh, Mr. Kilam. Kilam kungs, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Ārlietu ministrs kundze. Eiropas robežas mainās spēkiet ar vībā mūsu acu priekšā. Jūs eh, pieminējat, ka Putins nekad ne, netur solījumus. Tomēr ir noteikta darba kārtība, kāpēc mēs runājam par šo laiku. Ukrainā notiek jauna invāzija, un ja mēs risi, pieturamies tikai pie politiskiem risinājumiem, tad Putins sasniegs savus mērķus tādā vai citā veidā. Tāpēc vai nebūtu pienācis laiks skaidri pateikt to, ka notiek vienas Eiropas valsts invāzija citā, un nerunāt par inkursijām vai par ietek, iet, iet, interferencēm un intervencēm, un Vai mēs arī varam skaidri pateikt, ka ieroču tirdzniecība starp Eiropu un Krieviju tiks pabeigta? Thank you. Nākošais runātājs Pīkola. Paldies. Priekšsēdētāji, jūs pieminējāt E, paplašināšanos kā vienu no prioritātēm. Tomēr Bosnijas Hercegovīnas e, situācija šobrīd e, paliek nemainīga. Bosnija Hercegovīna laimīgā kārtā nav Krievijas Ukrainas apjoma problēma, tomēr tas ir svarīgs tests, lai piemērot kopīgu drošības un ārpolitiku. Kāda ir jūsa, jūsu perspektīva? Uh, pēc 14. Eh, gada šī gada oktobra vēlēšanām. Un es atbalstu jūsu apņemšanos meklēt taiskaitā eh, politisku un ne tikai akadēmisku pievisinājumam. Paldies! Frau Fortīga. Fortīgas kundze. Thank you, madam. Paldies E, par jūsu e, e, izsmeļošo izklāstu. Mani jautājumi jau tika uzdoti pirms es paspēju tos uzdot, un tāpēc ļoti īsi un tikai viens jautājums. Jūsu darba braucieni jūs esošajā un iespējams nākošajā kapacitāte ir pakļaut lielai publicitātei, vai jūs apmeklēsiet Kijevu tuvākajā nākotnē? Un ja. Uh, Atbildi ir jā, tad kāds būs jūsu vēstījums šajā galvaspilsētā? Mums nav Ukrainas un Krievijas problēma. Problēma ir tā, ka viens ir uzbrucējs un otrs aizstāv savu teritoriju un valsti. Thank you, Chair. <clears throat> Nākošais runātājs. Auštrēvičus. Paldies, eh, priekšsēdētāji ministrs Kundze. Ja jūs varētu atgriezties laikā, jūs būtu koriģējusi programmu. Un 21. programmā izmantot iespējas, e, lai veidot strateģisko partnerību ar Krieviju, vienkārši tiktu svītrots. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, neviens nav iekarojis Krieviju, neviens neapdraud Krieviju bet Krievu zābaki soļo pa Ukrainas zemi. Krievija ir invadējuši valsti, viņi ir agresori Ukrainā. Ukraina ir mūsu pieaugošs nozīmes partneris. Ļoti ilgi jūsu prezidentūras tīmeklāpā pēdējais ziņojums bija 24. jūlijā pirms vasaras atvaļinājuma un nekas neparādījās līdz augusta beigām attiecībā uz Ukrainas eh, notikumiem, Krieviju vai šo problēmu. Kad jūs pēdējoreiz tikāties ar tā saucamo ministru Lavrovu? Mrs. Ušelvi. Nākošais runātājs Ušelvi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 Prieks jūs redzēt šajā sanāksmē. Vakar mēs runājām par globāliem izaicinājumiem Eiropas Savienības politikā un arī izskanēja doma, ka būtu doderīgi e, sagatavot ziņojumu par šo jautājumu. Arī es domāju, ka ir nepieciešama stingrāka pozīcija par Eiropas Savienību, tās aizsardzības politiku par Austrumu Eiropu. Vai mums rīcībā ir nepieciešamais radošums, lai mēs varētu sniegt atbalstu centrālās austrumi un austrumi Eiropas valstīm, apzinoties to, ka atsevišķā valstīm nepietiek spēku uh, savām individuālām politikām. Es esmu Ungārs, es eh, saprotu izaicinājumus šajā jomā, un ministrs kundze gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis un ko jūs varētu darīt savā esošajā un nākotnes lomā. Strādāju arī turismā, esmu vietas priekšsēdētājs turismu komisijā, un domāju, ka ir jādara viss, lai panāktu mierīgu situāciju risinājumu. Paldies! Kovačev! Kovačev kungs! Lielas paldies, priekšsādātājs, sveicu jūs šeit, ministrs kundze, man ir divas lietas, ko gribētu minēt. Pirmkārt, atbalstu to, ka jūs teicāt, ka mums ir vajadzīga kopīga, spēcīga pozīcija, un tā vienmēr ir bijusi mūsu problēma - vienotība. Uh, Par sankcijām un Itālijas valdības pozīciju gribētu jūs konkrēti pajautāt par uh, South Stream. Kāda ir Romas pozīcija par šo cauruļvadu? Un otrkārt jūs minējāt Velsas NATO sanāksmi, ko uz to dosieties. Vai mums ir Eiropas Savienības uh, pozīcija, kā Eiropas Savienībai par Ukrainas dalības perspektīvām? Uh, jo premjers nesen minēja, ka viņu valsts arī tā kā lolo šādas ambīcijas. Paldies. Albertīni. Albertīni. Grazie. Paldies. Paldies arī par šiem skaidriem ievadvārdiem, ministrs kundze. Es novēlu jums visu to labāko jūsu darbā un man ir arī prieks, ka jauna paudze uh, ienāk uh, Eiropas ārpolitikā. Es jūs labi pazīstu un esmu pārliecināts, ka jūs ienesīsiet jaunus vējus šajā politikā. Tas ir arī nepieciešams. Ņemot vērā arī vērā pagātnes pasivitāti, tad es domāju, ka tiešām būs ļoti liederīgs jūs ieteikums. Tātad jautājums Cībā uz Krieviju. Tur situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Mums ir jābūt ļoti stingriem mūsu attiecībā ar attieksmē pret Krieviju. Mums ir jābūt stingriem aizstāvot uh, Ukrainas teritoriālo integritāti. Tajā pat laikā es uzskatu arī, ka mums ir jādomā par uh, ļoti delikātu strateģisku jautājumu, proti par to, ka mēs varētu izolēt uh, Krieviju un uh, kādu risku tas varētu radīt arī attiecībā uz mūsu attiecībām ar Ķīnu. Kā novērst to šajā vēlēšana fazē Ukrainā tiek pārtraukts runātājs. Proprio una parola. Eh. Divi vārdi. lai izvairītos no eh, tādas situācijas, ka nu, nākamā valdība netiek izveidot arī uz kaut kāda vēlēšanu strateģisku risinājumu rezultātu. Gracias, senora ministra, por su... Paldies, ministri, par klātbūtni šodien. Apsveicu sakarā arī celšanu amatā. Ļoti īsi. Man jautājumi attiec uz Lībiju, Vidusjūru, visu Eiropu. Un domāju, ka Itālijas eh, prezidentūra piešķirs nepieciešamās eh, prioritātes šiem jautājumiem. Es gribētu, lai jūs mazliet cīkāk pastāstītu, eh, ko jūs sagaidāt no drošības eh, padomes eh, rezultātiem, kas notika pagājušā nedēļā. Tāpat arī daži jautājumi eh, gribētu mazliet vairāk dzirdēt par transatlantiskajām attiestībām. Jums nebija laika šodien par to runāt sīkāk. Gribētu zināt, kāda ir situācija ar ļoti mums svarīgo investīciju līgumu. Anna. Minister, I appreciate Anna. Ministrs kundze, es ļoti augstu vērtēju jūsu teikto par Irāku un Sīriju. Jūs minējāt, ka Eiropas Savienībai ir jāveicina reģionāla pieeja un jāveicina reģionāls dialogs. Vai tas nozīmē, ka jūs esat gatava piedāvāt padomai atšķirīgu pieeju Irānai, tādu sadarbīgāku pieeju un uh, spēcīgs brīdinājums Saudarābijai un uh, Katārai? Uh, Uh, par uh, to, kādu lomu viņi spēlē ekstrēmistu jautājumā. Jā, par Lībiju. ANO īpašais pārstāvis vai Penadilion uh, uh, var darīt kaut ko, ko Eiropas Savienības īpašais pārstāvs nevarēja izdarīt. Problēma ir tāda, ka mūsu dalībvalsts nevēlas eh, koordināciju, negrib koordinēt, un eh, varbūt nevienam nevajadzētu to spiest. Tātad Lībijā notiekošais bija gaidāms, un, manuprāt, tas vēl var eh, pasāsināties. Un arī Afganistāna kļūs aktuāla, ja nebūs koordinēta Eiropas Savienības rīcība. Paldies! Das Wort hat jetzt Herr. Tagad vārds Van Ordenkungam. Uh, thank you very much. Tās paldies priekšsēdētāji un apsveicu jūs, Mogarīnī kundze, ar jūs izvirzīšanu. Vai jūs uzskatāt, ka ir saprātīgi domāt par tālākais paplašināšanos, kamēr uh, tiek reformēti brīvās pārvietošanās noteikumi un kamēr nav ieviestas reformas attiecībā uz uh, Eh, tieslietu reformām kandidātu valstīs un eh, citiem līdzīgiem jautājumiem. Paldies! Herzlichen Dank! Lielas paldies! Tagad eh, pēdējie divi runātāji - Aliot Marija kundze. Merci, monsieur le président, madame le ministre. Paldies, priekšsēdēji. Trīs īsi jautājumi. Daudz jautājumu tika apspriesti. Vispirms par tuvajiem austrumiem. Ņemot vērā, kā islami, e, islami tinti vēlas e, radīt šo um, krīzi starp austrumu rietumu valstīm, kā mēs varam rīkoties attiecībā uz mērenajām arābu valstu valdībām, lai varētu izvērst cīņu pret uh, to, ka uh, sabiedrības vidū tiek izplatīti šie fundamentālistu, šīs fundamentālistu idejas tālāk par terorismu draudiem kāda varētu arī tikt nu, īstenot nu, arī mūsu teritorijā. Eiropas Savienībai jābūt spējīgai aizstāvēt savus pilsoņus. Eiropai jābūt arī uzticamai, nopietnai, kā tā iestājas pār savām politikām. Eiropas Savienības aizsardzības politika ir viena no Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības. Uh, prioritātēm kopumā, ko darīsiet konkrēti, lai varētu nodrošināt arī visu dalību valstu finansiālo līdzdalību. Valstis, kas dažkārt prasa daudz, bet uh, uh nevēlas uh, sniegt sev ieguldījumu. Tālāk uh, paplašināšanās. Es domāju, ka paplašināšanās nav tikai atbilde uh, valstīm, uh, kurām ir nepieciešama cerība, bet arī, ka Tā ir ļoti strateģiski arī pasaules līmenī. Tad ir nepieciešams nodrošināt šo ekonomisko un politisko svāru. E, Eiropai jābūt konsekventai. Kādi tieši kultūrālie un arī ģeopolitiskie kriteriji būtu jānosaka, lai Eiropas Savienība varētu turpināt savu paplašanāšanās procesu? Dargie kolēģi, nākamreiz es lūkšu politiskās grupas iesniegt runātāju sarakstus jo es negribu šos strīdus un cīniņus, kurš tad pirmais pieteicās, es saņemšu sārakstus, un tur tad būs pareizā secības atvainojos, un, un mēs nevarēsim arī citus cilvēkus var iekļaut sarakstos. Tā ir procedūra, uh, ko mēs nevaram ievērot, ja netiek ievērots runāšanas laiks. Es nevaru pusotras stundas laikā dot vārdu 30 cilvēkiem. Tas nav iespējams. Man šeit ir jāmenedžē 30 runātāji, un tad viņi vēl neievēro uzstāšanās laiku. tad nākamreiz, līdzīgi kā plenārsēdēs, politiskajām grupām būs jāiesniedz runātājs saraksts, tad man par to nebūs jālauza galva. Šķiet, ka tas būs uh, saprātīgākais risinājums. Tas attiec arī uz jums, Teuhaus kundze. Un tāpēc nevar rīkoties uh, atšķirīgi no tā, kā mēs šeit rīkojāmies. Man ļoti žēl, ka man tā jādara. Tagad ir bez 15, 11. Ja katrs vienu minūtu runās, tad varēšu trījiem vēl dot vārdu. Uh, Teoharos kundze, tad Papadākis kungs un tad Gžība kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju viena no pirmajām, kura lūdzu vārdu, un tāpēc es tagad nedaudz protestēju. Ministrs kundze. Ministrs kundze, Es biju patiesībā pirmā, kas lūdza vārdu. Ja kas. Katrs domā, ka viņš bija pirmais. Tā ir tā problēma, bet jūs varat paprasīt sekretariātam. Lai nu kā, ministrs kundze, es gribētu jūs apsveikt. Es gribētu jums uzdot vienu jautājumu. 23. jūnijā Davutuglu kungs, Turcijas ārlietu ministrs, eh, nosūtīja vēstuli asociācijas padomēju Luksemburgā. Tur viņš aprakstīja Kipras republiku kā mirušu. Prezidents Erdogans eh, pirmo oficiālo apmeklējumu ir noturējis eh, Kipras okupētajā daļā, runāja par Turcijas teritoriju, un uh, viņa teiktais bija ļoti draudīgs, un tas tiešām bija uh, uzbrukums Kipras prezidentam. Kādus soļus Itālijas prezidentūra spērs, lai praktiski izrādītu solidaritāti Kiprai, jo īpaši šobrīd? Es jau noslēdzu vēl mazu sekundīti. Tātad, kādus, eh, kāds ir eh, Itālijas prezidentūras mērķis, nolūks, paust solidaritāti, un tad par Krieviju. Tiek teikts, ka strateģiskai partnerībai uh, ir beigas, bet kāpēc tiek uzsākts jauns, jauna sadaļa par partnerību? Paldies, Pavatakis kungs, uh, apsveicu jūs ar iecelšanu, es zinu jūs līdzinējo darbību un varu vēlēt tikai veiksmi turpmākajā darbā. Uh, Īs gribētu pieskarties eh, imigrācijas jautājumam. Tas ir jautājums, kas būtu jārisina visām Eiropas Savienības valstīm, ne tikai Dienvidu valstīm. Es apsveicu faktu, ka jums, acīm redzot, ir eh, nolūks eh, veikt praktiskus soļus, lai risinātu šo problēmu. Un vēlreiz gribēju minēt to, ko teica iepriekšējā runātāja, šī nedaudz agresīvā Turcijas nostāja attiecībā pret Kipras republiku un tas ir uzbrukums arī visai Eiropas Savienībai. Gžiba kungs, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Ministres kundze, gribētu jūs eh, apsveikt, un man ir jautājums, ko domā Itālijas prezidentūra par to, cik sankcijas ir bijušas iedarbīgas attiecībā uz Krieviju? Jūs minējāt NHS 17 lidojumu, jūs runājat par traģisku negadījumu. Varbūt es nepareizi sapratu. Šeit ir eh, runa par to, kā mēs lietojam formulējumus, kādus eh, izvēlamies. Manuprāt, tas bija terora akts, teroristu uzbrukums. Un trešais jautājums par Moldovu. Mēs esam, par, mēs esam parakstījuši asociācijas nolīgumu. Uh, Un drīz šajā valstī būs vēlēšanas. Kā jums šķiet, eh, kādas ir izredzes šo procesu pēc iespējas drīzāk noslēgt? Klausos jūs. Lūdzu, jums vārds. Many questions. I, uh, how much... Daudz jautājumu, cik laika mums ir. Centīšos atbildēt uz uh, visiem. Laiks jums ir tik daudz, cik jums uh, pašai ir, saka Brokkungs. Uh, Centīšos tos apkopot. Plenkovičs kungs jautāja par jaunāko informāciju par pakotni. Kā jau sākumā teicu, sestdien padomu pieņēma lēmumu, vakar tikās korepērs, komisija prezentēs priekšlikumu, pakotnes pabeigto priekšlikumu rīt, un lēmums tiks pieņemts līdz piekdienai. Tas ir tas eh, laika grafiks un temps, kāds ir paredzēts, kā jau es teicu, komisija strādā pie pastiprinātas eh, pasākumu pakotnes sagatavošanas četros sektoros, par ko jau tika pieņems lēmums. Runājot par valodu, es pilnībā piekrītu tiem formulējumiem, kas ir izmantoti. Varam arī precizēt, uh, dažus jautājumus, bet es atbalstu uh, šos formulējumus, kas ir lietoti padomu secinājumos par agresiju un par Krīmas aneksiju. Par to nav vairs jāstrīdās. Paldies, ka jūs uh, pieminējāt Adrijas Savienības uh, iniciatīvu, un tas būs ļoti svarīgs jautājums reģionam. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt, Havita kungs, par uh, to, cik ļoti svarīgi ir ne tikai piekļūt notikumu vietai, šīs aviokatastrofas notikumu vietai, bet eh, lai varētu tikt turpināta starptautiskā izmeklēšana. Un paldies apvienotie karalistē par to, ka tā uzņēmās vadošo lomu, un es domāju, ka uh, Nīderlanda un apvienotā karalista ir daudz devušas. Mēs no Itālijas esam vienu ekspertu nosūtījuši, un tas ir ļoti pozitīvs signāls, ka starptautiskā sabiedrība uzņem zinām atbildību, un tas ir svarīgs signāls arī no politiskā viedokļa. Jūs uh, to pieminējāt, un arī citi to pieminēja, proti um, sadarbība ar Arābu valstīs par Irāku. Un bija arī citi jautājumi par to, ko es domāju, sakot, eh, ka jauns reģionālais ietvars ir eh, šiem eh, konfliktiem nepieciešams, kas liek ciest Sīrijai, Irākai un citām valstīm un arī, protams, apdraud drošību Eiropā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi vispirms atzīt šīs valstis un reģionālos spēlētājus kā spēlētājus, kā reģionālas varas sākot ar Ēģipti, kas ir spēlējis ļoti pozitīvu lomu sarunās par gāzu, un uh, tas nemaz nebija tik pašsaprotam, mēs to visu labi zinām. Un tas arī bija iniciatīvas rezultāts, kur tika uh, īstenota, kur uzņēmās Itālijas prezidentūra, Itālijas valdība, bet arī citas valstis. Proti uh, apmeklēt Kairu, un Kairā, tad, kad es biju, uh, Tā bija tieši tā diena pēc tam, kad uh, bija bijusi militārā iejaukšanās Gazā šī sausems operācija. Uh, Lorāns Fabijus bija tur uh, tajā pašā dienā, ja nemaldos, vai nākamajā dienā, un bija Eiropas iniciatīva, sakot, ka šajā gadījumā mums vajadzīga Ēģipte, lai tā iesaistās, bet arī citas valsts, lai iesaistās uh, un uh, cenšas rast diplomātisku risinājumu. Un man šķiet, ka tas ir tikai procesa sākums. Mums ir jāaicina dažādie spēlētāji, reģionālās varas, iesaistīties, censties tās uh, piesaistīt pie sarunu galda, jo Irānas uh, ārlietu ministrietnieks un Saudarābijas uh, Uh, ministrs arī uh, ir paudas viedokli, vismaz tas ir ziņās, un Eiropai tur ir tāda veicinoša loma, un tā var būt ļoti svarīga. Es nerunāšu par kodolsarunām. Es zinu, ka Sarivs bija šeit vakar, un uh, es ar viņu tikšos rīt Romā, bet uh, Protams, svarīgi ir arī tas, ko Keitija dara, un uh, apsveicu viņu par to, ko viņa šajos garajos mēnešos ir darījusi šajās sarunās, un tās varētu novest pie pozitīva rezultāta līdz novembrim. Bet tas ir tas, ko es ar to domāju, un arī Arābu līgas loma ir ļoti svarīga ne tikai šim reģionam, bet arī Lībijai. Es regulāri runāju ar visu Arābu valstu ārlietu ministriem un ar Arābu līgas ģenerālsekretāru, jo man šķiet, ka mums ir nepieciešama, uh, nepieciešams uzturēt kontaktus katru dienu un apmainīties ar informāciju par konkrēto dinamiku un kā mēs varam veicināt dialogu un rast risinājumus. Atbildot uz jautājumu par kristiešu drošību Irākā, ne tikai Irākā, tik tiešām par šo jautājumu es runāju ar Irākas ārlietu ministru un arī ar Balcāni. Uh, par to es runāju ar savu Vatikāna kolēģi. Itālijai ir zināmas īpašas attiecības, vismaz geogrāfiskā ziņā ar Vatikānu bet es gribētu dalīties ar jums tajās pārdomās, par šo jautājumu, kas, um, par kur savu viedokli arī saucas um, pāvests eh, Francisks, eh, pat ja es viņa vārdu jums nosaucu pa, pa itāļu modēm, atvainojiet, man ir ļoti grūti eh, to franciskot. Un šeit ir un ne tikai pār kristiešu aizsardzību jautājumu, kas ir būtisks ne tikai Irākā, bet, diemžēl, ļoti daudzās pasaules valstīs. Un šo jautājumu es. Uh, savas uzstāšanās sākumā nosaucu par kritiski svarīgu. Bet par runājot par cilvēktiesībām, ir jāapzinās, ka ir arī citas grupas, ne tikai kristieši, arī musulmaņi, kurus skar šī drāma. Un Mums ir jāstrādā Irākā eh, stājoties pretī izil draudiem, jo ir cilvēkiem jādod iespēja dzīvot savā teritorijā ar pilnu viņu tiesību ievērošanu. Tas ir jāpasvītro. Tāpat izskanēja jautājums par attiecībām ar savienotajām valstīm. Šķiet, ka tas arī izskanēja franciski. Tik tiešām brīdī, kad mums visapkārt ir krīzes, konflikti, traģēdijas, mēs mēģinam apvienot spēkus, mainām savu strateģisko skatījumu un turpinām uzturēt nepārtrauktus kontaktus. Ir šis transatlantiskā investīcija nolīguma jautājums, te tip, nezinu, kā to pareizi sauc franču valodā, saka ministre. Un man šķiet, ka ir grūti nonākt eh, līdz, kam uzreiz konkrētam ir vidusposma vēlēšanas Vašingtonā, tāpat arī ir citi notikumi šeit, bet šis ir Itālijai ļoti svarīgs jautājums konkrēti Itālijas prezidentūrai, lai šīs sarunas virzītos uz priekšu maksimāli ātri. Esmu pārliecināta, ka un Itālijas prezidentūra ir pārliecināta, ka tas nenozīmē, ka Eiropai būtu mazāka loma krīžu pārvaldībā mums visapkārt. Domāju, ka to arī no mums sagaida savienotās valstis, lai mēs būtu ar spēcīgāku lomu krīžu risinājumos, kas atrodas mums visapkārt. Tālāk. Mans iepriekšējais kolēģis Nacionālajā eh, NATO parlamentārajā asamblējā uzdeva man jautājumu par Kievas apmeklējumu. Es tur biju citā kapacitātē desmit dienas pirms kļuvu par ministri un biju tur kopā ar NATO parlamentāro asamblēju bet kā ministrs prezidentūras laikā mana pirmā vizīte tiekoties ar eh, Porošenko, ar Jūliju Timošenko, ar citiem, un nav nejauši, ka mana pirmā prezidentūras vizīte bija Kijevā. Paudu nožēlu, ka šis jautājums tika aizēnots un domāju, ka man būtu eh, varējusi būt iespēja nodot eh, vēstījumu eh, mēdījiem, taču dažkārt ir atšķirīgās valstīs saziņa tiek izmantotā atšķirīgos veidos, bet jūlijas sākumā mana pirmā izvēle bija Kievas apmeklējums, un es mēģināšu apmeklēt šo valsti vēlreiz. Un kā, praktiski katru nedēļu es sarunājos ar Pavlo Kim, Klimke. Pēdējā saruna bija pirms dažām dienām. Premjers Renci tikās ar Porošenko trīs reizes prezidentūras laikā, pēdējo reizi sestdien. Tas notika Itālijas prezidentūras ietvaros, tāpēc esiet droši, ka mēs cieši sadarbojamies ar mūsu ukraiņu draugiem. Par eh, tīmekļa vietni runājot, atvainojiet, man nebija nekāda vasaras atvaļinājuma un iespējams kā tīmekļa vietnei bija vasaras atvaļinājums, es to tik tiešām nepārbaudu katru dienu, es mēģināšu to tai sekot vairāk. Vai es grozīšu prezidentūras programmu, kā jau es sacīju sākumā, prezidentūras programmas tiek rakstītas iepriekš, un pēc tam ir notikumi. Kā jau es teicu sākumā, ja jūs uh, ieskatīsties ECO programmā, Ukraina turpat nav pieminēta. Tomēr ECO strādā pie šī jautājuma un ļoti labi strādā. Ja ir kāds teikums, ko es gribētu grozīt programmā, tas ir pirmais e, nodaļā attiecībā uz Krieviju 21. lapusē, kur ir teikts, ka Krievija paliek strateģisks. Pa, uh, partneris. Es šo teikumu grozītu. Manuprāt, Krievija ir strateģisks spēlētājs reģionālajiem un globāliem izaicinājumiem, neatkarīgi no tā, vai jums tas patīk vai nē, bet tā var nebūt strateģisks partners. Es ceru, ka es varēšu atgriezties nākotnē pie tā, es ceru, ka Krievija nākotnē vēlēsies atgriezties pie strateģiska partnera, bet uh, šobrīd situācija ir tāda, kā ir. Jūs jautājāt, kad es pēdējo reizi runāju ar Lavrovu. Viņš man zvanīja vakar, lai apsveiktu sakarā ar iecelšanu amatā. Es atgādinu vēlreiz, ka esmu Itāļu eh, ministrē un strādāju prezidentūras jautājumiem. Mēs esam vairākus jautājumus apsprieduši ar viņu sākot. Uh, ar pašu agresijas sākumu Ukrainas austrumos, jo, kā jau izskanēja iepriekš situācija Ukrainā un Krievijā, manuprāt, būtu savādi teikt, ka mums nav problēma Ukrainā. Mums ir vairāk nekā problēma Ukrainā. Mums ir problēma ar Ukrainas vadību, mums ir problēma ar Ukrainas teritoriju. Un būtu naivi to neteikt tur ir konflikts pilnīgi skaidri. Tālāk Bosnija Hercegovina pēc vēlēšanām. Es eh, kaut es varētu pateikt, kaut eh, bosnieši varētu pateikt, kas notiks pēc vēlēšanām. Tomēr no sirds ticu, ka atrast reformu ceļu būtu ļoti būtiski pēc vēlēšanām. Un šajā sakarā es augsti vērtēju izaugsmes eh, dokumentu, jeb Compact for Growth, un cerīgi raugos uz rezultātiem pēc vēlēšanām. Lai atbildētu uz jautājumu par to, vai ir saprātīgi turpināt ar paplašināšanos, domāju, ka tas ir pilnīgi skaidrs un droši, un tas pat nav jāpiemina. Ceturt, 49. pants ir pamats. Mums ir skaidra definīcija līgumā, tieši tāpat kā skaidra nodāde par to, ka paplašināšanās process var turpināties. Bet pats paplašināšanās solis nenotiek līdz reformu pabeigšanai. Jautājums par South Stream. spēcīgs atbalsts dienvidu koridoram. Mūsuprāt, ir jāstiprina enerģijas drošība, runājot par avotu un piegādes ceļu di diversifikāciju. Un es domāju, ka ar nosacījumu, ka tiek ievērot ne tikai tehniskie, bet arī politiskie nosacījumi, un tas man ir visbūtiskākais jautājums, jo ko mēs e, runājam ar mūsu partneriem par šo jautājumu, ļoti bieži problēma ir ne tikai tehniska, bet arī politiska. bija jautājums par e, drošības padomes lēmumu par Lībiju. mēs izteicāmies par šo jautājumu, domāju, ka tas ir pozitīvs solis. Pirmkārt, tāpēc, ka tas notiek apvienoto nāciju sistēmā, un šeit es atbildu arī uz jūsu jautājumu. Kāda? Domāju, ka ir būtiski Lībijas sarežģītās situācijas risināšanu pārcelt uz apvienoto nāciju sistēmu, jo tādā veidā var mēģināt garantēt redzējumu, kas ir ne tikai ziemeļu dienvidu, bet kas ir globālāka mēroga. Un, protams, mums ir jādomā par šīs situācijas risinājumu Un kamēr tas nenotika ANO uzraudzībā, mums bija daudz sarežģītāk šo jautājumu risināt. Domāju, ka ANO pūliņi pielikti ir vienkārši lieliski daudz, un arī mēs varam uh, daudz gūt no ANO pārstāv pieredzes, viņš to arī skaidri norādīja drošības padomē to par šo rezolūciju pagājušajā nedēļā. Domāju, ka Bernardino, mēs runājām ar viņu par šo jautājumu, viņš varētu gūt pilnu atbalstu no visām valstīm, lai koordinētu pūliņus, lai taiskaitā attiecībā uz eh, apmeklējumiem ārpus Lībijas, jo mēs zinām, ka šie apmeklējumi būs tikpat svarīgi. Atgriežoties pie jautājumu par reģionālajiem spēlētājiem, es domāju, ka mums ir jārunā ar uh, Katārs, ar Irānas premjeriem mums ir jāaicina visi sarunās. Domāju, ka esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem. Ja nē, tad mēs drīz tiksimies. Bella Presidente italiana, complimenti. Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies. Jūs varat atbildēt, ja gribat. Borgēcio, Edbergēca kungs, šķiet tiekamies 12.45, 12 eh, ja vēlties par šo jautājumu garu un plašu runāt. Thank you very much. Liels paldies. Nē, pareiz, man ir jārunā vāciski, lai nepieļaut kļūdas. <laughs> Dāmas un kungi, sirsnīgs paldies. 27 runātāji izteicās. Un, eh, ja nemaldos, visi saņēma atbildes, varbūt ne visi dzirdēja tādas atbildes, eh, kā gribēja. Politiski tas nav iespējams droši vien, bet mums nu, šī diskusija būs jāturpina. Un tad vēlākais uzklausīšanā redzēsim, uh, atkal viens otru, un uh, liels paldies jums, ministrs kundze, ka ieradāties šodien pie mums, un jau tagad uh, runājāt par šiem jautājumiem, lai mums jau ir tāds iespējas par jums. Paldies, ka bijāt mūsu rīcībā. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Uh, un gribētu lūgt nelielu pārtraukumu, lai mēs varam mierīgi pāriet pie šī darba kārtības punkta.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 Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. It's time, it's time. Dāmas un kungi, ir laiks atsākt darbu. Un pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir viedokļu apmaiņa par krīzēm uh, Eiropas Savienības kaimiņu valstīs un plašākā uh, teritorijā. Uh, attiecībā uz uh, dienvidu kaimiņu valstīm. Es sveicu Hibaškovs kundz, kas ir es delegācijas vadītāja Irākā. Un uh, sāksim varbūt ar Hibaškovs kundzi. Piecas minūtes, es atvainojos, nevaru jums dot vairāk laika, un noteikti deputātiem interesēs viņas novērtējums par uh, situāciju Irākā attiecībā uh, uz problēmām, kas tur pastāv. Tātad eh, gribu uzsvērt, ka pirms sešiem mēnešiem šajā komitejā. Labi, tad neteikšu savus ievadpiezīmes, mums uh, nav daudz laika, ir tāpēc Ivaškaus kundze lūdzu jums vārds. Good morning, dear colleagues. Labrīt, kolēģi apsveicu visus, kas ir nu, jaunievēlēti, un arī apsveicu uh, jaunievēlētos deputātus. Es desmit gadus atpakaļ strādāju šajā komitejā. Uh, man katreiz ir ne tikai gods, bet tik tiešām ārkārtīgi liels prieks uh, uh ar jums šeit runāt. Un pēdējo trīs apus gadus es esmu vadījis Eiropas Savienības uh, zīrākā. Kas ir noticis vasarā? Jauna valsts izveidota, kas nosedz 1010 uh, kvadrātkilometrus un tur dzīvo 12 miljoni iedzīvotāju. Uh, tiek uh, arī šo 150 tūkstošu barelu naftas. Un šo valsti mēs saucām par uh, grupējumu Islāma valsts. Mums ir jāatspūgļo šā realitāte. Mēs nevarēsim sakaut šo islāmas, islāma valsti ar atbilstīgiem līdzekļiem. Visdrīzāk mēs nevarēsim noturēt uh, um, zemes operācijas, būs mm, tātad eh, šie gaisa uzbrukumi, lai vienkārši ierobežotu valsts paplašināšanu, bet mēs nevaram militāri risināt šo konfliktu. Jautājums, ko darīt ar islāma valsti, kā to sakaut. Galvenais jautājums ir atbalstīt jaunu izveidoto Irākas valdību. Un mēs redzam tiešām tuneļa galā gaismu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu situāciju, kur valdīja uh, diktatūra vai jāšana situācija Bagdādē, Bagdādē maināj, mainīsies, e, kurdi šīts un īti visi kopā strādā, lai varētu izveidot jaunu valdību līdz 9. septembrim, kas ir tātad konstitucionālais gala termiņš, ko mēs varam darīt, lai atbalstītu šo valdību. E, mums tātad tā ir jāatbalsta, lai varētu sagraut islām valsti ir vairāk kompetenti, bet viens ļoti svarīgs ar sunītu uh, iedzīvotāju daļu. Tā veido islāma valsts iedzīvotāji. Bieži vien mēs runājām par ciltīm, par īsilu un par sunītiem. Diemžēl, kolēģi, tās ir viens un tas pats, lai varētu sunīti. Um, uh, izstāties no islāma valsts un iekļauties Irāks vai izveidē, tas ir galvenais izaicinājums. Jūs varat spēlēt šeit ļoti svarīgu lomu. Islāms valsts galvenais jautājums ir nafta. Var, ja ne pats galvenais, tā ir noteikti prioritāte, ko mēs un jūs vērā darīt. Uh, nākt lajā ar ļoti viedu juridisku risinājumu sankcijām, kas tikt vērsti pret jebkuru personu iestādi, um, kas tirgojas ar Islām valsts uh, naftu ir jāiesaista visi ieinteresētās puses, Ina, Irāns cita veida parlamentu, lai varētu pielikt punktu šīs naftas tirzniecībai. Mm, bieži vien mēs arī uh, identificējam vairāk nekā 5000 krāvas automašīnu, kas nodarbojas ar naftas tīrdzniecību. Un, diemžēl, ir Eiropas valsts, kas iegādājas šo valsti cena ir eh, šo naftu 12 dolāri par bārilu, un tas viss finansē islāma valsti. Tas ir viens ļoti svarīgs jautājums, kas ir jārisina. Jārunā ar kurdu parlamentu, kurdu vēlas noturēt mm, referendumu un iegūt neatkarību. Kurdu pēc mega eh, spēki redzēja, ka arī islāma valsts tuvību viņu valsts nevar būt ilgspējīga bez starptautiskā atbildi. Tagad mūsu valsts palīdz īrākiešiem, bet tas notiek absolūti nekoordinēti. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Humanitārā situācija ir ļoti smaga. Vairāk nekā 200 tūkstoši bērniem netiek nodrošināta aizsardzība. Daudz skolas nevarēs uzsākt savu darbu. Uh, Eh, Irākā netiks uzsākts eh, skolas mācību gads. Ir daudz asīriešu, kur nevar palikt Irākā vairāk nekā miljonu cilvēki, kuri meklē vienkārši ēnu, vis, nekam pārējiem nav nozīmes. Tātad human, no humanitārā viedokļa esam nodrošinājuši civilās aizsardzības mehānismu. Uh, mehānisms darbojas. Par naftu patiek paredzētas sankcijas, bet tās nedarbojas. Te jūs varat palīdzēt par politisko iesaisti. Man te ir viena konkrēta lieta sakāma. Uh, iepriekšējā perioda diktatūras laikā Irākas parlaments nespēlēja svarīgu lomu. Mums ir tiešām jāpiešķir Irākas parlamentam visas tās funkcijas. Lūdzu, palīdziet man. Uh, lai es varētu sniegt šo atbalstu. Irāks parlamentam ir jāmaina pretterorisma likums, amnestijas likums un citi ļoti svarīgi likumi, lai Irākas pilsoņi justos, ka viņi ir uh, vienas valsts līdzvērtīgi iedzīvotāji. Pilsoņi šeit tiešām aicinu, lūdzu jūs palīdzēt man atbalstīt Irākas parlamentu par darbā pie likumdošanas. Uh, Un visbeidzot, eh, mēs arī atvedīsim sunītus uz Brīseli, tātad cilvēki, kas ir ievēlēti pretēji Sīrijas opozīcijai un citiem, jūs zināt, par ko es runāju. Aicinu jūs uzklausīt viņus, palīdzēt viņiet, man tas būtu brīnišķīgi. Liels paldies! Uh, thank you. And time for questions is common. Paldies, un tagad ir laiks jautājumiem, komentāriem. Čārls Tanok. Paldies, priekšsādātājs, sirsnīgi sveicu jūs, Jana, atpakaļ Eiropas parlamentā. Liels prieks jūs redzēt, mēs pavisam nesen tikāmies, kad jūs iegāties manā birojā, un es ļoti labi atceros, kā jūs strādājat arī šajā kolēģi, komitejā. Es biju lepns, ka es viens no pirmajiem šajā parlamentā vismaz uh, aicināju sniegt bruņojumu atbalstu kurdu spēkiem, un es esmu priecīgs, ka Vācija un mana valsts apvienotā karalīste ir atbildējusi uz lūgumiem, bet šī nekoordinētā pieeja neko daudz nedod. Ja nemaldos, ANO ziņojums saka, ka neiedomājumos apmēros uh, tiek īstenoti noziegumi pret cilvēci, masu nāvsodu izpildus un tā tālāk, un to veids izsil. Un uh, vairāk kā pusotras tūkstotis Eiropas uh, pilsoņu tur arī cīnās no manas valsts, Vācijas, Francijas, Francijas, Beļģijas un citām dalību valstīm. Un man ir jautājums, nezinu, kādā, ar kādu informāciju jūs varat mums uh, dalīties, bet uh, Kāda koordinācija notiek Eiropas Savienības līmenī, lai identificētu šos džihādistu uh, kaujiniekus, uh, kuri varbūt cenšas atgriezties arī apvienotajā karalistē? Visu laiku ir debats par to, vai viņiem varat uh, ņemt pilsonību, daudziem no viņiem ir dubultā pilsonība. Un uh, varētu arestēt viņus par terorisma grupas, uh, uh, ka pievienošanos terorismu grupai Tātad eh, noteikumi ļoti skarbi, bet cits valsts varbūt par to nav padomājušas, ka viņu valsts piedarīgie eh, dodas uz ārzemēm un cīnās teroristiskās organizācijās. Daudzās dalību valstīs ir ļoti veci likumi par uh, piedalīšanos citas valsts armijā, bet uh, ISIS jau nav uh, valsts armija, tā ir teroristiska organizācija. Mums ir nepieciešama daudz koordinātāka rīcība starp ASV un Eiropu. Uh, un es gribēju uzzināt jūsu viedokli par to, cik uh, iekļaujoši būs uh, Alabādī valdība. Ir skaidrs, ka Almalakī valdība bija liela daļa no problēmas, tagad viņš ir prom. Vai jūs ar cerībām raugāties nākotnē, ka šī valdība būs tāda iekļaujošāka, iekļaus arī sunītus un kurdus, un kā jūs varat komentēt prezidenta Barzānī komentārus par neatkarības referendumu Kurdistānā? Es ļoti ilgi es at, esmu atbalstījis neatkarīgu kurdu valsti, un uh, esmu arī eh, Kurdistānas draugu grupas priekšsādētājs, ko mēs varētu darīt vairāk, lai atbalstītu demokrātisku un sekulāru spēku nākšanu pie varas Kurdistānā, Ziemeļirākā. Paldies! Es atvainojos, bet eh, runātājs saraksts ir noslēgts, eh, līdz ar to jaunus runātājus nevaram pieņemt. Un lūdzu, izsakieties viens minūtes ietvaros. Mums tiešām sāk pietrūkt laika. Ai, jau Marija kundze, lūdzu. Mecīm. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu, Ivaškos kundze, lai jūs parunātu par eh, kristiešu situāciju Irākā. Uh, ņemot vērā visus šos noziegumus, pārkāpumus, ko mēs nozodām, ir jārīkojas e, mums solidāri ar Irākas kristiešiem. Neaizmirsīsim, ka e, parlaments atsaucas uz savu kristiešu kultūru. Gribētu zināt jūsu vērtējumu esošajai situācijai. Ko jūs domājat par ļoti konkrētajām viņu vajadzībām no vienas puses un otras puses, jūsuprāt, kā varētu viņus vienlaicīgi aizsargāt no pārkāpumiem uz uzbrukumiem un arī dot viņiem iespēju palikt šajā valstī, jo mūsu uzdevums nav uh, meklēt viņiem iespēju doties trimdā, tas nav ne viņu, ne mūsu interesēs. Un mūsu interesēs nav veidot monoreliģiskas valstis. Paldies, Hovita kungs, nākošais runātājs. Thanks very much, Nīmā, remember. Paldies, Ivā. Mēs uh, savulaik kopā apmeklējām Palestīnas teritorijas. Man ir vislabākās atmiņas par šo kopīgo vizīti. Uh, Mēs eh, pirms jums eh, tikāmies ar Itālijas ārlietu ministru Morgerīni, un mēs runājam par reģionālu lomu, un iespējams, ka jūs varēsit vairāk pastāstīt Irākas ziņā, vai jūs redzat Eiropas Savienības lomu kā militāram padomniekam Irākai? Jūs runājāt par sunītiem. Un mēs sagaidām pozitīvu notikumu attīstību. Nesam pārliecināts, ka tāda ir. Bet kā Eiropas Savienība jūsprāt tiek uztvērta Irākā? Gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies, Nārta kungs, nākošais. Paldies! Gribu apsveikt Īvaškaus eh, kundzi par viņas praktisko un nevis filozofisko eh, piegājienu. Jūs eh, pareizi norādījāt, karš notiekam ar, ar līdzekļiem, līdzekļi ir naftā. Islāma valstī ir praktiskā frontē ir vienīgi ar Turciju Un tieši tāpat kā eh, dimantu kontrabanda bija iespējama eh, to nelielā svara dēļ, bet eh, šī ir, šis izraktēnis ir jātransportē, jāpārstrādā, jāpārdod, un tie ir tūkstošiem cisternu. No kā uh, varētu būt tas, ka turku režīms negrib pievērt acis, eh, pievēr acis un, vai pat, uh, vai pat sadarbojas ar režīmu, kas skars taiskaitā Turcijas strateģiskās intereses. Kā mēs varam apturēt šo, uh, šo kontrabandu, kas ir kara aizsākums. Lēzings kundze nākošais runātājs. Dank. Jā, paldies humanitārā situācija Irākā. Es esmu šeit. Šī situācija tiešām ir eh, satraucoša. Amnesty vakar vēl ziņoja detalizēt par to. Jautājums ir, ko tad tur darīt? Tenāk kungs. Uh, ļoti uzsvēra pašmērga uh, ieroču piegādes. Kā jūs to vērtējat? Vai pašmērga vispār izmantos šīs iespējas, uh, lai aizsargātu uh, konkrētas grupas? Un kāds risks ir tam, ka uh, šie ieroči varētu nokļūt citu rokās un izmantoti pret eh, cilvēkiem, kuru aizsardzībai tie tika piegādāti. Manuprāt, patiesa palīdzība izskatās savādāk. Jūs runājāt, ka bēgļiem ir jāpiedāvā ēna, kā jūs teicāt, un mums ir jāuzņem bēgļi un jāsniedz humānā palīdzība. Manuprāt, būtu svarīgi arī izdarīt spiedienu uz Turciju, lai tā atver savas robežas bēgļiem, bet uh, slēdz uh, ISIS pārstāvjiem. Kāds ir iespējas to darīt un vai jau ir bijuši pūliņi no jūsu puses uh, šajā virzienā, lai izdarītu ietekmi uz Turciju? Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātāji, un paldies, vēstnieces kundze, par jūsu teikto. ANO cilvēktiesība padome tagad uh, nolēma uh, izmeklēt ISIS smagos noteik, noziegumus, tika minēts uh, ziņojums, bet tas ir iespējams tikai labi sadarboties ar pilsonisko sabiedrību Irākā pašā. Mans jautājums jums, cik lielā mērā jūsu vēstniecība atbalsta pilsonisko sabiedrību? Un pat ja mēs tagad nedaudz atkāpjamies no um, ISIS jautājumu, uh, ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi Irākā, un cilvēktiesību stratēģija attiecībā uz Irāku 2013. gadā Eiropas Savienībai beidzās. Kā to varētu turpināt, vai par to ir domāts? Un pēdējais jautājums. Atšķirībā no Alkaidas, ISIS, ja saprotu, um, drīzāk liek uzsvaru uz islāma valsti, kalifātu, un drīzāk mazāk cīnās pret rietumiem. Viņi vēlas uh, varbūt tādējādi arī gūt atbalstu valsts veidošanā, un tas noteikti ietekmē arī reģionālo attīstību tur. Un tad ir eh, Baidens, kurš eh, var iedomāties Irākas sadalīšanu trijās daļās. Man ir jautājums, kā jūs redzat iespējamo nākotnes attīstību? Paldies! Šendank. Paldies! Dārgā bijusī kolēģe, jūs eh, esat tiešām ļoti aktīvi strādājusi un daudz paveikusi šajos gados. Ko mēs zinām par finanšu resursiem, kāda ir ISIS? Jūs minējāt, eh, ka tas ir pārsteigums, ka viņi arī gūst ieņēmums no naftas tirzniecības. Un jūs minējāt, ka dažas no mūsu valstīm pērk šo naftu. Vai jūs varētu izteikties konkrētāk? un no kurienes tad viņiem ir speciālisti un kanāli naftas eksportam, vai ir pieņemta kāda Eiropas Savienības līmeņa lēmumi, lai novērstu tādu notikumu uh, attīstību. Un otrkārt, es atbalstu jūs teikto, ka tagad ir iespēja nacionālai uh, samierināšanās, lai veidotu valdību, kas balstītos uz visiem trim pamatspēkiem un pieņemt amnestijas likumu, lai jebkurš Irākas pilsonis varētu justies droši. Paldies! Uh, Jana, my tribute again. Es uh, arī tiešām uh, cienu jūsu darbu Irākā un es gribētu zināt, vai Eiropas Savienība, mm, Eiropas Savienības delegācijai tagad lielāka svīra Nu, tā vienmēr ir bijusi problēma. Jūs esat ierobežoti un nevarat darīt visu, ko jūs varētu darīt. Jā, ja jūs vietoties runāt ar cilvēkiem, un ne tikai Bagdādē, bet arī citvietā Irākā. Vai jums bija iespēja runāt arī ar uh, cilvēkiem citviet Irākā? Tas arī, ko dara premjeras, ir atgūt zaudētos sunītus, sunītu minoritāti, kas patiesībā arī ļāva islam valstī progresēt un izplasties tik ātri. Ietekme KRG un tad, tad arī virzīties uz kurdu neatkarību ņemot vērā arī grūtības, kādas, ar, ar kurām viņi saskaras, ņemot vērā islāma valsts tuvumu. Bet vai tiešām ir uh, kāda konkrēta koordinācija starp dalību valstīm, kas Irākā sūta militāro aprīkojumu, vai tiek nodrošināta kāda koordinācija starp uh, šīm dalību valstīm un ASV arī politiskā līmenī? lai varētu nodru, nu, noteikt vismaz kādas rīcības politiskos mērķus. Paldies. Semols, lūdzu. Ok, Budil, Ceballos. <laughs> It was hard to, to hear you. Eh, ursäkta, jag ska, jag ska prata svenska istället, kom jag på. Eh, jag tycker det här är... Paldies. Šīs jautājums ir uh, par konfliktiem, kuriem nepievērsām pietiekam lielu uzmanību. Un uh, tas ir kas tāds, jā, ko mēs skatām tagad, bet tas noteikti nav jauns konflikts, tas jau norit ilgāku laiku. Jūs runājat uh, laiku atpakaļ par demokrātisko atbalstu un par parlamentāro darbu. Atbalstu, kādu mēs varam sniegt, tas, protams, ir ļoti svarīgi. Arī Zviedrijā, kad es strādāju, bieži vien tikos ar Irāks uh, uh, valdības un parlamentu pārstāvjiem, kā arī ar kurdu reģionālas valdības pārstāvjiem. Uh, Demokrātija nav nekas tāds, ko varat uzcelt divās dienās. Nē, tur ir nepieciešami gadi, lai izveidotu demokrātiju. Tas nav vienkārši process. Irākā demokrātija, diemžēl, ir mazinājusies, ir problēmas, ir izteiksmes brīvība un tā tālāk tā joprojām. Tas, kas notiek tagad, nav nekas pats par sevi jauns, bet kā ar nākotni, ko darīsim nākotnē, lai varētu novērst šādas situācijas atkārtošanos citviet. Jūs teicāt, runājāt par militāro atbalstu. Jā, varbūt tas ir svarīgi, bet neaizmirsīsim arī humanitāro atbalstu. Tas uh, ir ļoti svarīgi un tā vajadzēja nodrošināt laiku atpakaļ. Jautājums, jūs runājat par koordināciju, militāro atbalstu labi, jā, arī tātad šo humānu atbalstu. Kā mēs koordinēsim militāro humānu atbalstu? Pēc iespējas uh, efektīvāk. Un tad mums jārunā, protams, ar ANO. Uh, par pienākumu nodrošināt aizsardzību, arī tas ir jāuzsver. Neko daudz par to nedzirdēju. Paldies! Ah, just over here on uh, the left. Uh... Esmu šeit uh, pa kreisi. Liels paldies arī par ļoti uh, Uh, konkrēta un tāda aizraujoša prezentācija. Tā, tas tiešām atšķiras no parastām uzrunām, ko šeit dzirdam. Un jautājums, jā, ko minējat arī par naftas tirdzniecību, ka tas finansē terorismu, jūs sniedzāt arī mums ļoti konkrētas lietas, ko varam darīt, kā mēs varam palīdzēt. Un uh, dimanta konfliktu mēs labi apzinājām, un naftas konflikts uh, ir kas jauns un to ir grūtāk apzināt. Varētu tad, tad identificēt arī tad šīs dalība valsts, kas iegūst um, šo saucamo konfliktu importa naftu, un tad vajadzētu nodrošināt koordināciju. Varbūt labākā lieta ir caurspīdīgums un arī atvērtība. Varbūt mēs arī varam norādīt uz šīm valstīm, varbūt jūs arī varat nākt lai ar ziņojumu par to, kuras dalība valsts ir visaktīvākās, kuri vidutāji ir eh, zināmi. Tās mums ļautu tik tiešām arī produktīvi risināt eh, šo jautājumu. Jā. Well, Mara is asking. Jā, nu, Es izteikšos īsi. Vispirms liels paldies visiem, visi jūsu jautājumi ļoti precīzi, konkrēti, un man ir ļoti liels prieks noturēt šādu viedokļu apmaiņu, jo man ir sajūta, ka jūs zināt, par ko jūs runājat, un tas ir ļoti svārīgi saņemt šādu parlamentāru atbalstu. Vispirms sākšu ar vienu filozofisku lietu. 55 miljoni bēgļi ir visā pasaulē. Tas ir lielākais skaitlis pēc otrā pasaules kāra. Ir ļoti skaidri vēst, skaidrs vēstījums Eiropai. Ne, nedomājiet, ka uz mums tas neatiecas. Nē, mums ir jāmaksā liela nauda, lai viņiem palīdzētu, un mums ir arī jāatvēr valsts, lai viņus uzņemtu. Tam ir jānotiek. Tur nav nekāda cita risinājuma. Krīzes kristieši. Ļoti grūti izcelt vai neizcelt. Kadreiz, kad izceļam kristieši, tad nākamā dienā viņiem uzbruk. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, nevajag viņus īpaši izcelt. Asīrieši nevar palikt uh, Irākā. Kristieši ir tātad šis galvenais, galvenā māsta, bet kas viņus aizstāvēs, kā Īslāma valsts un viņas var aizstāvēt. Mums ir jāsagrauj Irā, Īslāmas uh, valsts, Īslāma valsts, jo tā teroristiska organizācija. Iespējams, ka jā, kaut kas notiks, jo uz vietas ir mūsu uh, militārās vienības, taču mums ir nepieciešami arī starptautiskā likumdošana. Iespējams, ka arī uh, NATO varētu mums palīdzēt Kā mēs taču nevaram prasīt islām valstī aizsargāt kristu tiešus. Tas nav iespējams. Zviedrijai liels paldies. Jums ir, jūs esat uzņēmuši ļoti lielu daļu kurdi iedzīvotāji. Jūs esat tiešām ieguldījuši ārkārtīgi lielu darbu, un es varu tikai mudināt jūs un parlamentu turpināt šo darbu. Koordinācija. Nu, jūs zināt, tas lēmumi tika pieņemti 24 stundu laikā. Visi sūta tagad ieročus, gandrīz pusdalību valstu sūta kurdiem ieročus. Amer ir arī amerikāņu koordinators, kas kaut kādā veidā uh, izdala šos ieročus, bet nav nekāds garantijas, ka šos ieročus nesaņem teroristi. Ne, nav absolūti nekādas koordinācijas. Uh, Rītdien mēs sāksim uh, meklēt situāciju, kā vismaz nu, kaut kādu reģistru izveidot. Mēs pat nereģistrējam neko, kas uh, uh, tiek iepludināts šai valstī, tiek nosūtīts šo valsts. Tas ir tiešām neiedomājami. Par pārvietošanos. Nē, man, mums pat nav automašīnas, mums nav aizsardzības komandas. Uh, Un uh, vienkārši mums ir cilvēki Bagdādē, un es esmu šeit pēdējo piecu gadu laikā, nekas nav mainījies. Varbūt tagad jums vajadzētu arī atbalstīt Eiropas Savienības delegāciju, lai mēs būtu vairāk nekā trīs cilvēku uz vietas. Irāks vienība, vienotība. Mēs uzskatām, ka to joprojām var vēl saglabāt. Ja mēs iekļausim sunītus, mēs varam nodrošināt vienotību. Tuneļgalā ir gaisma, bet lūdzu strādājiet ar mums nopietni, lai varētu šo situāciju uzlabot naftam. Jā, tā ja nav dimanti. Reģionā bija tīkst, tūkstošiem tūkstošiem kravas automašīnu. Vi, tie ir visur, Irākā, Turcijā, Afganistānā. Nu, apturēt viņus, tā ir viena lieta. Mums ir jāaptur šī tiesniecība. Jā tur arī tie avoti, kas iegādāja šo naftu, tad ir eh, ANO sankcija rezolūcija, pie tā var strādāt. Es nezinu, vai es arī var dalīties ar informāciju, jo, protams, tā nav doma, tā ir konfidenciāla, taču man ir labs padoms. Iegūt informāciju par naftu. Eh, jūs varat izlasīt Irākas naftas ziņojumu. Tas maksā uh, Uh, vairākus tūkstošus uh, uh, dolārus gadā, bet, nu, šajā ziņojumā ir visa informācija. Tā nacionālā samierināšana. Anna un es, kas arī darbojās tur 2000. gada sākumā, mēs gūstam mācības. Nacionālo rekonciliāciju samierināšanu var nodrošināt un īstenot tikai paši irākieši. Mēs varam palīdzēt viņiem, bet tas uh, ir viņu uzdevums. Un ir jāsāk ar sunītiem noteikti. Kurdu neatkarība. Lūdzu, lūdzu, lūdzu, neatbil, neatbalstiet jo atbilstīgi referendumu procesu risinājumu atbilstīgi mistura plānam. Uh, attiecībā uz strīdīgajām teritorijām, bet tagad izveidot jaunu neatkarīgu valsti, te sabruks pilnīgi visi tuvā, tuvie austrumi. Aiciniet viņus palikt īrākā, tā ir vienīgā garantija, lai viņi paliktu uh, īrākā un lai tik nodrošinātu reģiona stabilitāte. Par Kristu kristiešiem. Mēs redzam, kā tiek radīts jauns pilsots, pilsētas tieši kristiešiem, lai viņus varētu aizsargāt. Esam mācījušies no vēstures nedariet to. Mēs izveido, izveidosim kristiešu uh, pilsoņu, uh, pilsētas, tā, tajās tiks iebrukts rītdien un viņi mirs. Militārā stratēģija mums ir tāda nepieciešama ir dalība valstis, kas darbojas uz vietas, mēs koordinējamies ar ASV katru stundu, ir arī ANO pārstāvis, Kevins Kennedy, ģenerālis, kurš darbojas Irākā. Viņš ļoti palīdz, lai koordinētu situāciju. Ir arī apvienotās karalistas ģenerāls darbojas vietas mēlē mēls, un mēs vēlamies, lai tur piedalītos vairāk eiropieši, un lai vēlamies nodrošināt pēc iespējas lielāku koordināciju ar ASV, taču mums nav juridiskā ietvēra, bet mums ir nepieciešams juridiskais ietvers. Pretējā gadījumā mēs šeit runājam vienkārši par slepenu, nelegālu operāciju, jūs zināt, par ko šeit runājam, tad jūs šeit tiešām varat daudz, daudz mums palīdzēt. Cīņa pret terorismu, jā. Džilde Kerhove, džentelmenis, kas arī veids Eiropas Savienības pretterorismu koordinatoru uzdevumus, strādājam pie stratēģijas par Irāku, mums ir ļoti daudz datu par ārvalstu kaujiniekiem, mēs arī ar šiem datiem informāciju mainā, apmaināmies arī attiecībā uz Sīrijas konfliktu. Mēs tad varam arī saņemt viņu informāciju, viņi var saņemt mūsu informāciju, arī jūs varat uzaicināt šo koordinātoru, jūs varat saņemt vairāk informācijas par to, kas notiek. Uh, un tiek darīts ļoti daudz. Ano, ano strādā, bet no homāna viedokļa ano bija ļoti lēns. Es tiešām vīlos, eh, cik lēni darbojas WFP un arī citas ANO aģentūras. Viņiem nepieciešama nedēļas, nedēļas, nedēļas. Viņiem ir jābūt tiem, kas eh, sniedz ūdeni, pārtiku, um, floru. Uh, medmāsām un tā tālāk, bet viņi to dara ļoti, ļoti, ļoti lēni, un šeit ir jādarb, jādarbojas amerikāņiem, jo ANO bija ļoti lēni. Un arī jūs varētu mudināt ANO rīkoties daudz ātrāk. Pēdējā lieta pilsoniskai sabiedrībai. Jā, mums ir uh, programma, lai varētu stiprināt pilsoņu sabiedrības dal, darbību. Uh, 5 miljonu eiro tam paredzēts, koordinējamies ar ANO šajās stundās. ANO cilvēku tiesību padome Ženevā pieņēma rezolūciju, kas nosaka, ka šeit notiek tad, tad uh, ir uh, šī cīņa pret uh, cilvēci un tiks veikt nodrošināt arī šis faktu, vainīgu faktu identificēšanas misija Irākā. Uh, pateicos arī ANO delegācijai Ženevā, kas mums daudz palīdzējuši. Šis ir mūsu darbs un esmu par to ļoti lepni. Paldies! Liels paldies, Jana! Dzirdēju aplausus. Un es ceru, ka tu saproti, ka mēs ne tikai tevi uh, um, uzskatām par ļoti labu pārstāvu, bet arī atbalstām. Mēs jau esam runājuši par to, cik slikts ir aprīkojums, un neskatoties uz uh, dažādiem solījumiem, nekas nav mainījies. Jūs droši vien vispār dzīvojat uh, Britu vēstniecības pagalmā konteineros, un tas ir tiešām nepieņemam, ka tas tā ir uh, gan pret tevi kā pret cilvēku, gan arī ņemot vērā Eiropas Savienības uh, Uh, spēku un uh, ietekmi. Es domāju, ka mums vajadzētu tur iejaukties. Bet paldies par taviem skaidriem izteikumiem par šo jautājumu. Un uh, ceturtdien nelielajā sanāksmē mēs to jau teicām, bet tas veids, kā Eiropas Savienība un ANO veic savus pienākumus. Eh, tas ir vienkārši nepieņemami, runājot par to visu noris, jo tas viss ir par lēnu. Federālā kanclere, kuru pazīstu vislabāk no visiem federāliem kancleriem, saka, ka mēs pēc dažām dienām varētu 50 miljonus eiro savākt humanai palīdzībai, kas eh, nebija budžetā, bet eh, tie tika atrasti un mums ir nepieciešams pusgads, kamēr mēs visas budžeta procedūras izējam cauri, un tad uh, mēs kaut kad krīzes beigās uh, esam uh, tik tālu, ka varam sniegt palīdzību. Starp citu, negribu apvainot komisārus, jo viņi veic lielisku darbu bet tas viss ir arī saistīts ar attiecībām ar ANO un tā tālāk, tur arī ir līdzīga Uh, situācija, ka mēs neesam redzami, un vien, vienmēr tie ir amerikāņi, kas dzēš šos ugunsgrēkus. Gribētu šeit vēlreiz uzsvērt, ka mums vajadzētu kopīgi padomāt, kā mainīt budžeta regulu. Mēs kā parlaments un padome Pēc Santēra komisijas izgāšanās eh, pieļāvām kļūdu, pieņemot tik birokrātisku un lēnu procedūru, ka galvenie zaudējumi ir tādi, ka nauda tiek piedāvāta, tātad izmaksāta par vēlu. Tas ir pats dārgākais šajā procedūrā ja nepareizajā brīdī nepareiz tiek izmantot līdzekļi. Un līdzīgi varētu diskutēt arī par palīdzību Ukrainai, kur mums ir jābūt uh, ātriem, jārīkojas ātri. 6. oktobrī būs uh, vēlēšanas, un arī Moldovā būs vēlēšanas, bet mūsu atbalstam ir jānāk tagad un nevis pēc vēlēšanām. Un par to mums ir jā, jāvienojas, kāda būs procedūra, un nedrīkst uh, šos birokrātiskos uh, mehānismus izmantot, par ko mēs esam atbildīgi arī kā Eiropas parlaments. Un tāpēc mums vajadzētu kaut ko mainīt, lai atbilstoši varētu sniegt palīdzību, jo publiskie līdzekļi, kas pienāk par vēlu, ir izsviesti vējā. Un mums ir pienākums saprātīgi izmantot nodokļu maksātāju naudu. Un šeit mums ir daudz, kas jāmaina. Sirsnīgs paldies, Jāna! par uh, tavu ierašanos un darbu. Wish me to stay safe because uh, we. Vēliet man uh, būt drošībā, jo mēs uh, tiešām uh, ar lielu bruņojumu, bet tomēr pārvietojamies arī, ne tikai sēžam uz vietas. Yes, Mēs lūgsim par tevi. Labi, tad tagad pāriesim pie otrā uh, diskusiju temata, un man ir liels priekš, ka uh, vēstnieks Apakāns ir ieradies, kas vada ECO misiju, jo jūlija beigās, uh, augustā mums bija lieliska sarunas Kijevā. Diemžēl jums bija taisnība uh, ar tām analīzēm, ko jūs mums sniedzāt toreiz Un man arī ir prieks, ka ir ieradies Pēters Balašs, kuram ir jāīsteno tas, ko es agrāk jau teicu, un varbūt viņš varēs mums izskaidrot, kādi ir sagatavošanās darbi un kā norit šie atbalsta grupas darbi. Un uh, varbūt jūs kā uh, piedāvājumu varētu to redzēt no parlamenta puses, ka mēs esam gatavi palīdzēt jums to visu ātrāk īstenot. Bet tagad jums vārds, lūdzu. Thank you, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumi Eiropas parlamenta deputāti. Man ir liels gods uzrunāt jūs šodienu. Esmu ieradies no Kijēvas. Un es vadu īpašo monitoringu misiju Ukrainā. Esmu galvenais, um, esmu Ukraina visīs uh, vadītājs. Īpašā misija Ukrainā balstās uz ECO principiem, vērtībām un saistībām, un uh, tās, nu, tā ir izveidot, lai mazinātu spriedzi, lai varētu veicināt mieru un stabilitāti Ukrainā. Mūsu mandātu mums piešķūra. Ir ar divām dimensijām. Pirmkārt, uzraudzīt un ziņot, otrkārt, atvieglot dialogu uz vietas. Mūsu misija ir vainagojusies ar kopīgiem panākumiem, kopīgiem paziņojumiem, uh, un lai palīdzētu veidot eh, dezeskalācijas pasākumus. Es gribētu atgriezties pie Ženēvas 17. aprīļa paziņojuma, ko sagatavoja Eiropas Savienība, Savienotās valsts, Krievijas federācija un Ukraina. Mēs arī apsveicam eh, Berlīnas kopīgās deklarācijas mērķus. Un šajā sakarā Mēs sadarbojamies ar trīspusīgo kontaktu grupu, ko ir izveidojusi ECO Ukraina un Krievijas federācija, kuras mērķis ir dezeskalācija un noturīgs, pam, noturīgu uguns pārtraukšanu. Mēs apsveicam nesenos augsta līmeņa trīspusējās sarunas Minskā, kuras veicināja Eiropas Savienība. Kopā 230 uzraudzības darbinieku strādā desmit dislokācijas vietās. Mūsu darbinieki pārstāv vairāk nekā 40 no 57 dalībvalstīm, ieskaitot Eiropas Savienību, Ziemeļameriku, Krievijas federāciju, Kaukāzu, eh, Vidusāziju. Šie uzraudzības darbinieki visi ir pieredzējuši, kvalificēti. Viņi sniedz informāciju par drošības situāciju un konkrētiem atgadījumiem. Viņi apkopo faktus un ziņo caurskatāmā un objektīvā veidā. Šajā sakarā mūsu uzraudzības darbinieki ir izveidojuši kontaktus ar vietējām lokālām, ar vietējām eh, reliģiskām un citām struktūrām. Tāpat arī ir izveidots eh, plašs eh, kontaktu tīkls, eh, it īpaši tas ir svarīgi grūti pieejamos apgabalos. Tas dod mums iespēju informēt starptautisko sabiedrību un īstenot uzdevumus atkarībā no apstākļiem. Tāpat es gribu runāt par nopietnu uzdevumu eh, pār eh, vairāku žurnālistu novērotāju atbrīvošanu. Otrais piemērs ir piekļuve eh, Malaizijas lidmašīnas katastrofas vietai piekļūs nodrošināšanu. Ļoti būtiski bija šai katastrofas vietai piekļūt Tāpat eh, paralēli kontakti ar misiju gan Kijevā, gan Doņetskā dod iespēju nodrošināt eh, drošu piekļuvi katastrofas vietai. Īpašā uzraudzības misija. Ir izveidota un mēs gatavojamies iespējiem jauniem uzdevumiem tādās jomās kā uguns pārtraukšanas uzraudzība, e, uzticības veidošanas pasākumi. Tāpat mūsu aktivitātes var tikt papla, e, paplašināts pēc tam, kad notiks uguns pārtraukšana. Uh, un mums ir jāpakļaujas uz speciālistu darbu un ieteikumiem periodā pēc uguns pārtraukšanas. Mēs esam iecerējuši arī patruļas ar auto un arī bez eh, patruļēšanu ar bezpilotu lidaparātiem. Mūsu nākotnes izmisijas visdrīzāk iekļaus tādus pasākumus kā dialogu veidošana vietējā nacionālā līmenī, eh, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, tiesiskums. Mūsu mērķis eh, ir atbalstīt Ukrainas tautu lai varētu veidot eh, pluralistisku, demokrātisku Ukrainu. Jūs jautājāt, eh, jautājāt par situācijas uzraudzību. Pirmkārt, mēs esam novērojuši to, ka jāsniedz atbalsts vietiem iedzīvotājiem. Tāpat arī esam mēģinājuši, redzējuši mēģinājums uzsākt dialogu ap, apaļā galda sarunās. Tāpat arī mēs esam novērojuši situācijas pasliktināšanos valsts austrumos un to, ka nelegāli grupējumi ir sagrābuši sabiedriskas ēkas un citas ēkas situācija Lugānskas reģionā, kur, eh, kuru kontrolē bruņoti grupējumi, citi grupējumi tādi kā Doņetskas tautas republikas un Lugānskas republikas tā, pārstāvji. Tāpat astoņi no uzraudzības darbiniekiem eh, Okay. So, tika aizturēti uz vairākām dienām. Un es visas piezīmes tagad nenolasīšu jums, bet ziņoju, ka. Ir bijusi vērojama ievērojama drošības situācijas. Uh, pasliktināšanās valstīs, ir eh, bojā gājušie starp civiliem eh, iedzīvotājiem šajos bruņotajās eh, konfrontācijās. Sākotnējos mēnešos katru dienu gāja bojā 10-12 cilvēki, sadursmēm pieaugot, bojā gājušo skaits dienā pieauga līdz 35 tiek lēsts, ka puse no Doņetskas un Luganskas iedzīvotājiem ir dzīvesvietas atstājuši. Iedzīvot, iedzīvotāju skaits, kas tiek lēsts, ir 200 tūkstoši Doņetskā un 250 Luganskā. civiliedzīvotājus skāra uh, apšaudes un smago ieroču izmantošanu, kā arī citi cilvēktiesību pārkāpumi. Šie jautājumi attiec arī uz jomām un apgabaliem, kur cīnās ukraiņu brīvprātīgie gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka sākumā bija politiskā krīze, kas pārauga bruņotā konfliktā, kas radīja humanitāru krīzi. Give... Es domāju, ka starptautiskai sabiedrībai ir jāpievērš Ukrainas problēmai lielāku uzmanību. Mums ir arī jādomā par nacionālajām minoritātēm, konkrēti Ungāri, Rumāņi, Poļi un Slovāki, kā arī Grieķu minoritāte Mariupolē. Un uzstāšanas noslēgumā gribētu sacīt, ka ir jāpalīdz veidot dialogs Ukrainas sabiedrībā. Valsts vienotība un integritāte ir svarīgas. Mums kopīgie pūliņi, lai stiprinātu mieru un stabilitāti Ukrainā turpināsies. Turpmākās dienas un nedēļas ir ārkārtīgi nozīmīgs visai Ukrainai. Demokrātiskais process, prezidenta Porošenko miera plāns, 26. oktobra vēlēšanas, uguns pārtraukšana un dialogs ir ļoti nozīmīgi nākotnes darba kārtībai. Ukrainas stabilitāte un normalizācija ir mūsu visu interesēs taiskaitā visu kaimiņu valstu interesēs. Ieinteresētās puses strādā, lai varētu stabilizēt valsti. ECO Šveicis prezidentūra aicinājusi visas puses uz dialogu. Mēs uzskatām, ka mierīga konflikta atrisināšana ir iespējama. Es ticu, ka visas Eiropas tautas, Eiropas Savienība, uh, Tiem ir jāturpina pielikt pūliņus, lai atgriezt Ukrainu uz, eh, pie normālā ikdienas dzīves, un šie pūliņi ir jāatbalsta. Paldies! Paldies, Balaškungs! Uh, thanks, Mr. Chair, I will try to be... Uh... Paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties īsi. Runāšu par visas krīzes avotiem. Kā jūs zināt, tad šī krīze radās no strīda starp Krieviju un Eiropas Savienību. Strīdu, kur uzsāka Krievija par Ukrainas ekonomisko orientāciju. Specifiski, precīzāk runājot par to, ka Ukraina uh, varētu pārakstīt asociācijas nolīgumu ar Eiropas Savienību, tā skaitā arī brīvās tirzniecības nolīgumu un pievienoties Krievijai muitas uh, savienībā. Uh, Un šī abi virzieni savstarpēji izslēdzoši. Muitas savienības loceklis nevar noslēgt no kādu nu, ekonomisku nolīgumu ar kādu citu valstu, valstu kopību. Un Taču šis konflikts bija absolūti nevajadzīgs un novēršams. Šis ir konflikts, kā eh, rada tikai vienīgi Krievija. Bet nu tagad jau esam arī eh, mm, visai tālu no um, konflikta sākuma punkta. Tagad mēs runājam par militāru situāciju, arī smagu humānu situāciju. Koncentrēšos uz to, ko te dara Eiropas Savienība, lai palīdzētu Ukrainai. Vispirms sniedzam plāšu konkrētu politisko atbalstu. Kontekstā arī, kad runājam ar Krievijas vadību un arī, kad runājam uh, trīspusējās sarunās, pavisam uh, nesen notika samita sanāksme Minskā, kur Ukraina, Ukrainas prezidents uh, piedalījās, kā arī Eiropas Savienības augstā pārstāvēšanas kundze komisijas pārstāvis. Tik noturēts diskusijas arī pār uh, daudz dažādām jomām, nozarēm šajā, trīs, šajā trīspusējās sarunās. Eiropas Savienība sniedz arī finansiālu atbalstu Ukrainai. Gan caur starptautisko valūtas fondu, um, makroekonomiskā stabilitātes programma 17 miljardu dolāru apmērā, un 11 miljārdi eiro finansiālais atbalsts, kas tiek sniegts ar Eiropas Savienības institūcijas starpniecību. Tālāk mēs atvēram, atveram savus tirgus. Kopš šī gada aprīļa Eiropas Savienība ir lēmusi arī Vimsei īstenot uh, brīvās tirzniecības nolīgumu, atvērt savu tirgu Ukrainas produktiem, nodrošināt Ukrainas eksportu, kuru bloķē tagad Krievija. Tātad tiek uh, bloķēts Ukrainas eksports uz Krieviju. Mēs ģinām arī risināt konfliktu, kas ir saistīts ar enerģētikas piegādi, ar gāzes piegādi. Šis jautājums tuvoties ziemai kļūst aizvien degošāks. Esam tikšies Maskavā, arī runāsim ar bilīgajām personām arī trīspusējās diskusijās. Un arī tad uh, Eh, es vadīšu Ukrainas atbalsta grupu. Šīs grupas galvenais uzdevums ir palīdzēt Ukrainai īstenot asociācijas nolīgumu un brīvās tirzniecības nolīgumu, kas ir parakstīts ar Eiropas Savienību un Ukrainu visās jomās, kas ir minēts asociācijas nolīgumos. Ir arī jākoordinē Eiropas Savienības institūcija un dalību valstniektais atbalsts un eh, plašāk arī jo, eh, jākoordinē starptautiskās uh, sabiedrības sniegtais uh, atbalsts Ukrainai, jāizmanto arī mūsu intelektuālie resursi, mūsu eksperti, padomdevēji, lai Ukraina tiktu caur šim sarežģītajam uh, procesam. Par rezultātiem, kāda bija mūsu sarunās Kijevā, jāatzīst, ka Ukrainas vādība, uh, ņemot vērā militāro situāciju austrumos, tādā ļoti sarežģītos apstākļos, kā viņi to tagad sauc, patriotiskais karš. Karš starp Ukrainu un Krieviju. Līdz ar to finanšu situācija Ukrainā ir ļoti pasliktinājusies. Un arī jāreformē valdības administrācija un arī juridiskais konteksts. Mēs mēģinām palīdzēt Ukrainai, cik varam, lai mainītu situāciju. Ir skaidrs, ka bez iekšējām reformām nepieciešamā pāreja netiks nodrošināta. Tā nebūs iespējama. Es un kolēģi regulāri dodamies uz Kijevu. Mēs katru dienu sazināmies ar Ukrainas valdību un arī ar prezidenta administrāciju. Un pavisam drīz Es teiksim, arī vēl turpmāk konkrētā atbalstu. Tieši mūsu atbalsta grupa jau ir izveidota un darbojas. Palielināsim uh, mūsu palīdzību. Uh, lai Ukraina varētu veikt nepieciešamās iekšējās reformas, kāds paredzēts asociācijas nolīguma. Paldies! Liels paldies! Paldies! Mums ir budžeta balsojums, bet mums ir arī seši runātāji katram pusminūte. Vai tas būs iespējams? Jo, ja mēs nenobalsosim par budžetu, tad viņi nesaņems naudu. Tas ir tik vienkārši. Uh, Sandra Kalnīte. Sandra Kalniet, lūdzu. Paldies! Es gribu uzdot trīs jautājumus. Vai prezidenta Porošenko miera plānam, kuru viņš piedāvāja Putinam Minskā, kara apstākļos vēl ir kāda iespēja? Uh, otrs mans jautājums ir, kā karš un tā nestās ciešanas ietekmēs ārkārtas vēlēšanu rezultātus? Mm, uh, un mans trešais jautājums ir, kā kara apstākļos uh, īstenot nepieciešamos likumdošanas un administratīvos pasākumus kas nepieciešami lai sagatavotu ukrainu pārmaiņām kas sekos pēc asociācijas līguma stāšanās spēkā. paldies! Ačiū gerimas pirmininkė. E, du šiandieną pranešėjai paminėjo apie tam tikrą problematiką ir. Al Paldies priekšsēdētājiem. Šodien mēs runāsim par humāno palīdzību. Situācija Ukrainā mainās katru dienu. Vakar Putins sacīja, ka karš Ukrainā ir pilnībā iespējams. Domāju, ka palīdzība ir svarīga, taču galvenais jautājums šodien. Ukraina uzsāk reformas pirms eh, kādiem desmit gadiem. Šobrīd mēs saņemam jaunu informāciju, mēs redzam, ka ir uh, kā uzlabosies attiecības ar Krieviju un Ukrainu, taču kopš 2007-2008 gada Krievija jau sāka šos notikumus gatavot. Ieguva jaunu bruņojumu savie, savai armijai un domāju, ka šodien jārunā par to, kādas var būt uh, eh, sekas, jo otrais pasaules karš iesākās līdzīgi. Konflikta saknes bija tādas pašas. Un Ukraina šodien cīnās ne tikai par savas teritorijas integritāti, bet arī par Eiropas Savienības nākotni. Paldies! Paldies, Iglesias kungs! Muchísimas gracias. Paldies. Uh, Priekšsēdētāji, paldies runātājiem par izklāstu. Pirms izteicās mans eh, grupas eh, pārstāvis eh, spāniešu kurš ir spāņu staļiniskā flanga pārstāvis. Man gan nav e, nekāda simpātija pret viņu. Taču, ko, ko es varu teikt, Eiropa atbalstīja nelikumīgu varas pārcelšanu Ukrainā un atbalsta vienu no uh, neonacistu partijas pārstāvjiem. Un nav nek... Uh, e, ārpolitikā Eh, ir iespējams atbalstīt eh, apvērsumus, eh, piemēram, Savienotās valstis to turpina darīt ar Trūmara doktrīnu, ar Kisindžera doktrīnu, tas ir bijis vērojams gan Hondurasā, gan Eģiptē. El anterior orador ha intervenido un minuto y medio. Atvainojiet, iepriekšējais runātājs uzstājas pusotru minūti. Thank you, Chair. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Nav pārsteigums, ka uh, ir milzīga spriedze šajā jautājumā. Galu galā, kā viens uh, no runātājiem minēja, ir starpvalstu karš, kas notiek Ukrainā, vismaz pēc pēdējām ziņām tā izskatās. Uh, Es uh, cienu to, ko ETSO tur dara, un ir, eh, tas ir ļoti sarežģīti tur strādāt, bet ir viens punkts, kurus tā īsti nesaprotu, un varbūt jūs varētu to uh, paskaidrot. Man šķiet, un uh, padomas ziņojumos jau tas ir minēts, ja kāds nekontrolēs Ukrainas austrumu robežu, tad nav iespējas uh, tādam uh, patiesam pamieram, vai jūs to varētu komentēt? Paldies. Plenkovičs kungs, lūdzu. Jā, kā jūs novērtējat ekonomisko un finanšu situāciju Ukrainā, ņemot vērā humanitāro situāciju ar iekšzemes bēgļiem un sveicu arī vēstnieku apakānu, kurš ir Kīvā, es saprotu, ka uh, jūs eh, lietojat ETSO formulējums, bet, eh, manuprāt, eh, mēs esam attālinājušies jau no iekšēji bruņot konflikta. Un vienkārši gribu uzsvērt vēlreiz austrumu robežu kontroli, ko ETSO tur dara, lai pārtraukt agresiju Ukrainas teritorijā. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Mēs zinām, ka 5000 parastās armijas eh, karavīru no Krievijas darbojas Ukrainā. Kā tad, eh, eh, lai sauc situāciju, kur vienas valsts armija darbojas cits valsts teritorijā. Es domāju, ka tas ir jāsauc par kāru. Tad par militāro embargo uz Krieviju. Vai jūs domājat, ka ir saprātīgi pārdot tādas lietas kā mistrālu karakuģus valstī, kur īsno kardarbību, jo tas nozīmē, ka mistrāli eh, būtu um, valsts rokās, kur nespēja kontrolēt savu armiju. Paldies! Paldies, trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, vai jūs varētu apstiprināt šo ECO, uh, eh, pā, ECO pārstāvja Lorelanda Pleska uh, Uh, paziņojumu, ka Krievijas armijas uh, karavīru nav Ukrainā. Otrkārt, kāda ir situācija attiecībā uz uh, šo izmeklēšanu par Malāzijas lidmašīnu un kāda ir situācija analizējot notikums Odesā, kas tur ir sasniegts, un otrkārt, kādas ir attiecības starp uh, uh, saikne starp uh, uh, ieroču ražošanu Ukrainā un vai šie ieroči nenokļūst Krievijā? So, uh, all, about... Pirmkārt par uh, Eiropas Savienības uh, mēģinājumiem uh, un apstākļiem iznot reformas. Eh, apstākļi nav vienkārši, bet Ukrainas valdība virzās uz priekšu no Eiropas Savienības. Godīgi sakot, mēs gribētu redzēt uh, ātrāku virsību. Mēs saprotam, ka situācija ir ļoti uh, sarežģīta, bet uh, ir jāpātrina likumdošanas un administratīvie pasākumi. Uh, Eh, tur ir jāveido jauns institūcijas, jāapmāca cilvēku, un Eiropas Savienība ir gatava pilnībā Eiropas Savienībai palīdzēt, bet bez tā visa mm, nevarēs sanākt rezultātus un pārveidot valsti. Mēs visu laiku uh, sniedzam palīdzību, bet uh, es piekrītu, ka te uh, tas viss notiek priekšvēlēšana laikā, un tas neko neatvieglo. Kas attiecas uz jautājumu par uh, austrumu partnerību vispārīgi. Uh, tā ir bijusi mūsu cerība, ka to varēs attīstīt kopā ar Krieviju, un es piekrītu Balčītis kungam, ka, jo īpaši kopš 2009. gada izveidojot uh, muitas savienību, tas ir fundamentāli mainījies. Protams, ka Krievijai var būt muitas savienība ar citām pusēm, bet uh, um, problēma ir tāda, ka viņi negrib to veidot bez Ukrainas, kur nevēlas tai pievienoties, un tas ir izraisījis problēmas. Par uh, Plenkoviča kunga jautājumu par reālajām vajadzībām. Saskaņā ar Ukrainas valdības aplēsēm militārās izmaksas vien jau ir vairāk kā 1 miljards eiro neplānī, neplānotu izdevumu, kas ir milzīgs apjoms šai valstī. Tam vēl klāt nāk humānās izmaksas un, un atjaunotnes izmaksas, bet ir ļoti grūti aplēst šīs uh, summas, jo visu laiku tiek nodarīti jauni postījumi, ir jaunas uh, vajadzības atjaunotnēji. Kamēr karš nebūs beidzies, uh, nevarēs novērtēt vajadzības un uh, nebūs arī mierīgi apstākļi e, rekonstrukcijas uzsākšanai. Tagad ir pāragri e, veikt šādas aprēķinus, e, bet tas ir vairāk miljārdu eiro noteikti. Thank you, Mr. Abakan. Paldies, Apakan kungs. Thank you for the... Paldies par jautājumiem. Tie tiešām bija ļoti precīzi. Pirmkārt, Uh, prezidenta Porošenko demokratizācijas process un miera process um, ir uh, um, attīstībā un uh, vēlēšanas būs ļoti nozīmīgas, lai panāktu pluralistisku sabiedrību Ukrainā, bet mēs redzam, ka Ukrainas valdība arī veicina reformu procesu valstī. Kas attiecas uz uh, Krievijas un Ukrainas robežu, mums uh, ir jāuzņemas jauni uzdevumi, un mēs strādājam pie uh, bezpilota lidmašīnu projekta, runājot par robežu kontroli, un mēs arī protams, meklējam uh, iespējas pamieram, bet mēs gatavojamies arī uh, robežu drošības nodrošināšanai, daļai monitoringam uh, Krievijas un, uz, uz Krievijas un Ukrainas robežas. Tajā pašā laikā esam arī paplašinājuši mūsu pārstāvniecību Mariupolē un mūsu komandas cenšas uh, sasniegt uh, uh, nedrošos reģionus un uh, kur situācija uh, strauji mainās. Esiet droši, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai veicinātu demokratizāciju un normalizāciju Ukrainā. Un es atkārtoju, ka turpmākajos mēnešos mēs sagaidām, ka būs pamiera uzraudzīšana un uh, austrumu Luganskā arī robežu kontrola un uh, paplašināta patrulēšana. Un arī pēc četrām līdz sešām nedēļām varētu būt rezultāti šai bezpilotu lidmašīnu programmai. Kas attiec uz MH17 šo Malaisijas lidmašīnu, mēs esam sadarbojušies ar Ukrainas iestādēm un ar uh, Eh, Malaizijas un Austrālijas eh, iestādēm. Process turpinās un bija arī viens jautājums, kas eh, ir saistīts ar Odessas notikumiem maijā un tur arī ir īpaša izmeklēšana, kas notiek. Šajā kontekstā man jāsaka, ka Es tiešām uzskatu, ka ECO vērtības un principi varētu palīdzēt rast uh, risinājumu Ukrainas problēmai. Paldies! Sirsnīgs paldies! Paldies uh, jums vēlu uh, veiksmi darbā, bet es gribētu jūs lūgt, lai jūs saviem darbiniekiem nodotat sveicienus Ukrainā jo darbs ir ļoti bīstams, ko jūs tur īstenojat, un pasakiet viņiem, ka mēs to novērtējam. Un otrkārt, tas nav iekšējs Ukrainas konflikts. Tur ir Krievijas personāls, Krievijas ieroģi, uh, un dažkārt tiešām Krievijas karavīri apmaldās Ukrainas teritorijā ar tankiem atvaļinājumu laikā, ja drīkst tā ironiski teikt. Un šeit ir valdība, kura ir leģitimēta ar parlamentu un ar vēlēšanām, un arī par to nevajadzētu būt nekādiem pārpratumiem. Vēlreiz sirsnīgs paldies jums. Tagad ātri ķersimies klāt balsojumam. Paldies tūkiem, ka viņi ir gatavi palikt ilgāk un mūs jau uh, lūdzu, tātad uh, lūdzu ātri. Uh, pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums atkrīt. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas noraidīts. Sestais, septītais, astotais, astotais par. Kā lūdzu? Sestais neatkrīt. Jā, pareizi. Mana kļūda. Sestais par. Pret atturas pieņemts. Septītais par. Pret atturas pieņemts. Astotais par. Pret atturas pieņemts. Devītais par. Pret atturas pieņemts. Desmitais par. Pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par. Pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. un 15. kopā, kurš par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Ha ha ha. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Gandrīz beidzam balsot. Die, es kommen immer mehr Leute. Aizvien vairāk un vairāk balso, tāda kā sacensība ir. Beidzam balsot. Pieņemts 51 pār 10 pret, divā turējušies sirsnīgi sveicu referentu. Tagad es gribētu jums piedāvāt, ja vien neviens neiebilst, ka es, piemēram, referenta grozījums varētu pieteikt kopā, un Lēzings kundze, ja jūs piekristu arī, tad par tiem kopā varētu. Tur vienmēr ir tā viens pret otru, vai viss piekrīt? Lēzings kundze, jūs arī piekrītat, ka jūs grozījums mēs balsojam kopā? 50-90 par pret atturas pieņemts. 5009 līdz 5017 par pret atturas pieņemti. 5097 par pret atturas pieņemti. 5075 līdz 5078 par pret atturas noraidīts. 5018 par pret atturas pieņemts. 5019 un 5020 par pret atturas pieņemti. 5069 par pret atturas noraidīts. Jā, tā ir taisnība. Jums ir ļoti praktiski priekšlikumi. Ļoti labi. 95. 95. par pret atturas pieņemts. Tas atkrīt, tad pārējām pie 0,0 grozējuma par pret atturas norādīts. 96. par pret pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 71., 72. un 68. par pret atturas noraidīts. 11. Balsojums pa daļām. Kurš par pirmo daļu? Par skaitļiem par pret atturas noraidīts ko komentāri par pret atturas pieņemts. 76. par pret atturas noraidīts. Pirmais mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 26. līdz 31.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 pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Tad pārējiem pie 80. par, pret atturas pieņemts. Tad tālāk 63. 63. par, pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 84. par pret atturas pieņemts. Astoņdesmit piektais pats pret atturs pieņemts. Tad tagad pārējām pie 94. ar motisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Vai 86. ir pieņemts? Tas ir atsaukts. Tad tagad jābalso. Tad tas ir nokārtots. Tad tagad 13. par pret atturas pieņemts. 55. un 57. par pret atturas pieņemts. 67. par pret atturas pieņemts. 91. ar mutisko grozījumu par pret atturas pārbaudīsim. 91. 91. 5091. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 37 pār, 27 pret, 3 atturējušies pieņemts. 92 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Man šķiet, ka tas būs tas pats vairākums. Sociāldemokrātiem viens par daudz balso. Havita kungs. Havita kungs. Jums ir viens par daudz. Beidzam balsot. Ah. Nu, tas būtu varējis būt izšķirīgi. Pārbalsosim. The vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 līdz pat 47., 48., 49. Nē? Vai tas nav iespējams? Nu, žēl. Jā. Nu, es nedzirdēju, diemžēl, ko jūs iepriekš teicāt.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 46 par, pret, atturas pieņemts. 47 par, pret, atturas pieņemts. 48 par, pret, atturas pieņemts. 49 par, pret, atturas pieņemts. 04 nu, par, pret, atturas pieņemts. 93 par, pret,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 pret atturas pieņemts. Vai šeit mēs referenta grozījums varam apkopot, vai atkal tur ir iebildumi? Nē, 03 par, pret atturas pieņemts, 04 par, pret atturas pieņemts, 05 par, pret atturas pieņemts, 06 par, pret atturas pieņemts, 07 par, pret atturas pieņemts, 50 par, pret atturas pieņemts. 08 par, pret, atturas pieņemts. 51 par, pret, atturas pieņemts. 52 par, pret, atturas pieņemts. Nu, varējām taču balsot kopā. Visu laiku bija vairākums. Labi, sirsnīgs paldies, visiem jauku pusdienu pārtraukumu un tiekamies uh, uh, trijos ar vēstniekiem